first time I'm here. Good afternoon and welcome. Labu pēcpusdienu un labi aicināti. Jūs visi ļoti sirsnīgi sveicu katru, kas šeit piedalās, bet ir īpaši visus deputātus, kas mums pievienojas no citām pasaules daļām, gan no Eiropas, gan no Āzijas. Uh, Mūsu panelī būs diskusija par klimata pārmaiņām, vides izaicinājumiem un ietekmi uz ekonomiku. Es zinu, ka daudzi no jums esat braukuši tālu ceļu, lai šeit ierasties, un es ceru, ka jums tas būs liederīgi, ka jūs to skatīsiet par noderīgu laiku pavadīšanu. Mēs saskaramies ar milzīgu ietekmi no klimata pārmaiņām gan Āzijā, gan arī Eiropā kā jau mēs par to dzirdējām šorīt no rīta. Līdz ar to šī situācija prasa izņēmuma daudzpusēju sadarbību. Tieši tāpēc es ļoti gribu pateikties jums visiem par to, ka jūs šeit esat ieradušies šodien. Un ka jūs sniegsiet ieguldījumu, jo mēs varam patiešām tikai virzīties priekšu tad, ja visi paudīs savas idejas par to, kādā veidā mēs varam pārvarēt dažus no izaicinājumiem. Un es patiesi ceru, ka tas nozīmēs arī to, ka mēs tālāk pastiprināsim mūsu parlamentāro fórumu. ASEP mums palīdz izstrādāt struktūrētāku Eiropas Savienības, Āzijas parlamentāru attiecības struktūrētākā veidā, bet es domāju, ka iemesls, kāpēc mēs visi šeit esam ieradušies, ir tāpēc, ka mēs atzīstam, ka klimata pārmaiņas nepazīst robežas, ne arī kontinentus vai uh, puslodes, un tas ievērojami ietekmi ir atstājusi uz mūsu iedzīvotāju dzīvi, bet arī uz mūsu valstu ekonomikām. Vasaras laikā mēs saskārāmies ar milzīgiem lietus uh, gritiem Karolīnā, Indijā, Bangladešā, kas noveda pie plūdiem, un vienlaicīgi bija karstuma vilnis Eiropā, kas izraisīja ugunsgrēkus Grieķijā, Zviedrijā, no Grieķijas līdz Zviedrijai, un arī taifūni arvien pasliktinās un arvien vairāk graujošu ietekmi ar ievērojumu ietekmi uz pārtikas ražošanu Āzijā. Līdz ar to Mums ir jāpārveido mūsu valsts ekonomikas, lai tās kļūtu par ekonomikām ar zemu oglekļa saturu. Tieši tāpēc es patiesi atbalstu Eiropas komisijas jauno savienojamības stratēģiju, kas sasaista Eiropu ar Āziju. Eiropas Savienības pieeja savienojamībai uzsver ilgspējību dažādos līmeņos, nevien tikai ekonomiskā ziņā, fiziskā ziņā, bet arī sociālā ziņā un, kas ir vēl svarīgāk, vidas ziņā. Līdz ar to mums ir jāstrādā kopīgiem spēkiem, lai šīs dienas izaicinājumi, kā es teicu, tiktu pārvērsti par iespējām. Vides aizsardzība var sniegt ieguldījumu ekonomikas izaugsmē, un arī sociālajai labklājībai. Tieši tāpēc Eiropas Savienība ir pieņēmusi ambiciozu aprites ekonomikas pakotni, kas sniegs ieguldījumu lai stimulētu Eiropas pārēju uz aprites ekonomiku ar mazāku oglekļa saturu, lai veicinātu ilgspējīgu ekonomikas attīstību un lai radītu jaunas darba vietas. Uzmanība ir atkritumu samazināšanai, lielākai pārstrādes pakāpei un materiālu atkārtotai izmantošanai, kas sniedz ieguldījumu nevien tikai videi, bet arī ekonomikai. Eiropas Savienība mēģina palielināt sadarbību ar Āziju vides politikas jomā. Līdz ar to es esmu patiesi gandarīta, ka mums ir tāds eksperta panelis, kas šeit pavērs un virzīs diskusijas, bet es ceru, ka daudzi no jums aktīvi piedalīsieties arī šajās diskusijās. Tagad gribētu atzīmēt dažus no organizatoriskiem jautājumiem. Pirms es iepazīstinu ar eh, paneļa dalībniekam dod vārdu līdz priekšsēdētājiem. Tikai gribētu atgādināt visiem, ka tulkojums ir pieejams visās Eiropas Savienības valodās, izņemot īru gēļu valodu. Bez tam mums ir arī citas valodas - Krievu 27. kanālā. Five, Vietnamiešu 26. mongoļu 29. kanālā. So, said, with... Un kamēro valoda. Kā es teicu, būs komentāri no eksperta puses, un pēc tam būs jautājuma atbilžu sesija. Bet visi trīs paneļi noziņos par darba rezultātiem rīt no rīta, tāpēc mums ir jāizvirza viens uh, dalībnieks, lai noziņotu rīt no rīta sesijā, kur būs atgrieziniskā saikne. Uh, Un es gribētu pajautāt, kurš to gribētu izdarīt? Skatos klātesošajos, ja kāds to gribētu izdarīt, tad jūs varat pacelt roku tūlīt pat, vai arī varbūt mēs varam vēlāk. Es domāju, ka būtu labi, ja jau tagad norādīt, tad jūs zināsiet, ka jums būs jānoziņo pārējai grupas daļai. Vai ir kādi brīvprātīgie lūdzu, lai varētu noziņot par to? Jā. Vai jūs varat pateikt, kā jūs sauc? Yep. Uh, Francesco Giacobbe. Francesco Giacobbe no Itālijas senāta. Lielas paldies, senatora kungs! Tātad varbūt beigās jūs varēsiet pateikt dažus vārdus par to, par ko jūs gribēsiet noziņot plenāru sēdē. Liels jums paldies par to, ka izrādījāt iniciatīvu un pieteicāties. Tā kā man ir liels prieks tagad dot vārdu uh, līdz priekšsēdētājam, profesoram Jonam no Činva universitātes, kas ir arī līdz eh, priekšsēdētāja vietnieks universitātes padomē. Lūdzu, profesoru Jonu, dodu jums vārdu. Thank you. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es esmu no Ķīnas, un mēs nepa, nepaņēmām līdzi mutisko tulku, tāpēc mēģināšu izteikties angļu valodā. Bet mana angļu valoda bija iemācīta Ķīnā, līdz ar to lūdzu esiet pacietīgi ar to. Es gribētu iepazīstināt ar diviem galvenajiem runātājiem mūsu panelī. Pirmais - uh, Ellen Colin uh, Galiban kungs, tātad prieksēdētājs. Labi, varbūt mēs to varam izteikt vēlāk, priekšsēdētājs kundze, tāpēc, ka es sagatavoju pavisam īsu vēstījumu no savas puses. Un viņi ierosina, ka man vajadzētu izteikties pirmajam, tāpēc varbūt es vispirms pabeigšu savu pavisam īsto vēstījumu, un pēc tam es iepazīstināšu ar galveniem runātājiem. Tātad. Man ir ārkārtīgi liels prieks un liela privilēģija, liels gods padalīties ar dažām idejām ar maniem kolēģiem, deputātiem. Klimata pārmaiņas paliek par izaicinājumu joprojām visai cilvēcei. Tas ir steidzams izaicinājums, ar kuru saskaras visa cilvēce, ka nepie, kam nepieciešams aktīvi darboties pret klimata pārmaiņām un lai aizsargātu vidi visā pasaulē, risinot klimata un vidas jautājumus, mums ir nepieciešams izmantot holistisku un integrētu pieeju, domājot par ekonomiku, par sociāliem un pārējiem faktoriem vienlaicīgi. Nav pareiza pieeja, ja tikai tiek virzītas ekonomikas intereses, ziedojot vides jautājumus. Tāpat arī netrīkst ignorēt cilvēku pamatotās vajadzības, lai izdzīvotu un lai attīstītos. Ja mēs tikai atrunājamies ar to, ka jāaizsargā vidas problēmas, tā rezultātā, lai varētu atrisināt klimata un vides jautājumus, mums ir nepieciešams veicināt pareizu izpratni par ekoloģisku attīstību, kas no vienas puses ir saistīts un kas iedaras burtiski dabas likumos, lai arī izvairītos no tā, lai nepielaistu tādas kļūdas, kas nav nepieciešamas izmantojot dabu. Tur, uh, un vienlaicīgi no otras puses tas nozīmē, ka mums ir uh, jādarbojas saskaņā ar atbildības principu un pilnībā ir jāņem vērā dažādie nosacījumi valstī, kapacitāte un attīstības valstu vajadzības. Ekoloģiskās civilizācijas daba. Runājot par Ķīnu, tātad nepieciešams koordinēt attiecības starp vidi, eh, ekonomiku un sociālo vidi. Tas viss ir saistīts ar to, lai attīstītu jaunu attīstības modeli, kam pamatā ir ideja par to, ka ir jāpielāgojas un jāaizsargā daba. No 2005. līdz 2015. gadam 5,1% no enerģijas patēriņa pieauga Ķīnā. Tātad tas bija pamatā 9,5% ekonomikas attīstībai ik gadu. Ekonomiskā attīstība un oglekļa emisijas ir arvien mazāk saistītas savā starpā. Ķīnas attīstība ir pierādījusi to, ka cīņa pret klimata pārmaiņām, vides aizsardzības jautājumi un ekonomiskā attīstība, ka tas viss var iet roku rokā. Ar skatu nākotnē Ķīna būs apņēmības pilna zaļai un bezoglekļa pārmaiņai, uh, veicinot zaļu um, vidi runājot par ekonomiku, lai būtu pilnīgi zaļa ar zemoklekļa saturu un aprites attīstība, lai veicinātu zaļo finansējumu, uh, nodarbotos ar enerģijas saglabāšanu un vides aizsardzību nozareiz. Mums ir nepieciešama tīra uh, enerģētikas sistēma ar mazu oglekļa saturu, droša, efektīva, kas prasa uh, pie dzīve, tādu dzīves stilu, kas būtu saistīts ar vienkāršību un ar zemu oglekļa Uh, saturu. Mēs nevaram cīnīties pret klimata pārmaiņām un atrisināt globālus vidas jautājumus bez starptautiskas sadarbības. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai visas valstis, sociālas grupas un atsevišķas personas uh, kopīgi ieguldītu pūliņus. Ķīna izveidoja sabiedrības veidošanu ar kopīgu nākotni cilvēcei, kas pamatojas mūsu zināšanām par to, ka risinot globālas problēmas, kā piemēram klimata pārmaiņas un vidas jautājumi, ka ja mēs izmantosim vecas, novecojušas mentalitātes kā lietošana un nulles summas cīņa, un ja mēs uzņemsimies mazāku atbildību, tad mēs kaitēsim uh, visiem pārējiem un arī pašu sev. Tikai veicinot eh, mūsu sabiedrības jēdzienu ar kopīgu nākotni, tikai tādā veidā visas puses var netaupīt pūliņus, mēģinot panākt kopīgus mērķus nākotnē. Pamatojoties uz jēdzienu, lai veidotu uh, nākotni ar kopīgu pieeju Ķīna, Ķīna aktīvi piedalīsies globālā klimata un vides pārvaldībā padarot mūsu ieguldījumu, lai aizsargātu mūsu uh, zemi, mūsu valsti un lai cilvēci varētu izdzīvot. Līdz ar to šādi es dalos ar idejām no mūsu Ķīnas delegācijas puses. Tagad es gribētu iepazīstināt ar mūsu uh, pirmo kīnauti svarīgāko runātāju. Vispirms. This one, uh, expert uh, by, uh, by Mrs. Lidi Nakpil. Tātad Lidi Nakpil kundze, mūsu koordinātore. Lūdzu, jums vārds. Liels paldies! Es esmu Lidina Pilno Filipīnām un es strādāju ar veselu uh, virkni kustībām pilsoniskā sabiedrībā visā Āzijā par jautājumu par klimata pārmaiņām. Lielas paldies, ka devāt mums iespēju izteikties jūsu formā. Klimata pārmaiņas un iete, atstāja ietekmi uz ekonomiku. Un šī ietekme uz ekonomiku jau ir milzīga, tīpaši attiecībā uz vismazāk aizsargātajām valstīm, no kurām daudzas atrodas Āzijā. Šāda ietekme būs milzīga un tā palielināsies. Uh, Uh, kamēr vien mēs nevarēsim stabilizēt klimatu un apturēt uh, sasilšanu. Es tikai gribētu atzīmēt trīs jomas, kas mūsuprāt ir ļoti steidzamas. Es jau nesaku, ka nav citu steidzamu jomu, bet īsai prezentācijai es domāju, ka šīs trīs jomas ir ārkārtīgi nozīmīgas. Pirmā ir par pārtiku un pārtikas ražošanu. Klimata pārmaiņas atstāja ietekmi un atstās pamatīgu ietekmi uz mūsu iespēju saražot pārtiku. Uh, gūt piekļuvi pārtikai un arī e, par tiem pārtiks veidiem, kurus mēs varam, kuru mēs varam ēst. Klimata pārmaiņas pātrinās. Un e, jau daudzās pasaules maļā, malās ir milzīgs bads un krīze. Ārkārtīgu e, kā taifūnu un sausumu notikumu pieaugums, zemes pasālināšanās un jūras ūdeņa celšanās, nestabila Uh, nosacījumu un laika modeļu uh, izmaiņas, tas viss atstās ietekmi uz uh, vidi. Arī okeānu sasilšana, okeānu uh, skābināšana un arī uh, okeānu ūdens kustību izmaiņa atstāja pamatīgu ietekmi uz zivju nozveju, uz uh, apjomu zivīm, zivju izmēru un arī zivju migrācijas modeļiem. Es gribētu atzīmēt šeit to, uh, Eh, ka ievērojams procents pasaules iedzīvot, ieskaitot arī mūs no Filipīnām, mēs esam atkarīgi no zivīm, kā no, eh, kā no galvenā proteīna avota. Līdz ar to ir pavisam steidzami jautājumā par pārtikas ražošanu, lai mēs nevien tikai domātu par to, ka mēs veidojam elastību lauksaimniecībā un ūdens resursos. Mēs arī aicinām jūs, kā deputātus, pārskatīt zemes izmantošanu un prioritizāciju attiecībā uz to zemi un augsni, kas ir domāta pārtikas ražošanai. Mūsu pašu parlamentā Filipīnās mēs jau parlamentām likām klāt likuma projektu, lai izmantotu zemes izmantošanas politiku un likumus, ņemot vērā milzīgo ietekmi, ko atstāja klimats uz pārtiku. Otra steidzama rekomendācija, kas ir mūsu rīcībā, ir tāda, ka mūsu valstis It īpaši attīstības valstīs mums ir jāprioritizē pārtikas ražošana vietējiem patēriņam. Realitāte, ar kur mēs saskaramies daudzās valstīs, ir tāda, ka mūsu ražošana lauksaimniecībā, piemēram, un arī attiecībā uz uh, zivju nozvejas no nozare prioritizē eksportu, un faktiski šādai situācijai ir jāmainās. Vēl viena joma steidzamām bažām ir apmērs un biežums kaitējumam un zudumam gan attiecībā no um, ekstremāliem. Um, laika notikumiem, gan arī ietekmi no klimata pārmaiņām. Nekāds apjoms no adaptācijas un elastības izveides nedos iespēju ne mūsu cilvēkiem, ne kopienam pilnībā Eh, izvairīties no klimata pārmaiņa graujošajām sekām. Ir ļoti žēl, ka šobrīd starptautiskas sarunas izvairās no tā, lai runātu par finansēšanas jautājumiem kā daļu no starptautiskas programmas, lai risinātu klimata pārmaiņu jautājumus un arī zaudējumus un kaitējumu. Tas lielā mērā traucē potenciālai efektivitātei un iedarbībai. Uh, starptautiskā mehānisma attiecībā uz zaudējumiem un kaitējumiem, ko ANO konvencijas eh, puses bija vienojušās izveidot 13. gadā. Eh, vēl viena rekomendācija ir tāda, lai mēs aicinātu mūsu deputātus izmantot jūsu ietekmi, lai jūs varētu virzīt šo jautājumu uz priekšu starptautiskās sarunās. Trešā joma, kura gribētu iezīmēt, ir Tā ir ekonomiskā ietekme no energosistēmu pārveides. Ir pavisam skaidrs. Un IPCC ziņojums par 1,5 grādu mērķi tas arī vēl tālāk noskaidros, jo šis ziņojums uh, iznāks pēc pāris nedēļām, ka lai mums varētu būt taisnīga iespēja, lai temperatūra uh, nepieaugtu vairāk kā 1,5 vai 2 grādi pārēja uz. Uh, 100% atjaunojumiem energoresursiem tas ir jāpabeidz pēc iespējas vairāk eh, līdz 2050. gadam. Tas atstāja ievērojumu ietekmi uz mūsu ekonomikas sistēmām. Mums ir šādi aicinājumi. Pirmām kārtām nacionāli eh, noteiktie ieguldījumi ir jāpalielina attiecībā uz ambīciju līmeni ir milzīga starpība starp ambīcijām, starp uh, samazinājumu siltumnīcas gāzes emisijās, kur saistības uzņēmušās visas valdības, un attiecībā uz faktisko prasību, lai temperatūras pieaugums būtu zem pusotra vai pat diviem grādiem. Šī saistības, kas ir izdarītas attiecībā uz Parīzes nolīgumu, tas ir novadīs mūs pie 3 grādu temperatūras pieauguma. Un jau tagad eh, gandrīz par vienu grādu temperatūra pieaugus, mēs esam redzējuši līdz ar to eh, ļoti lielu negatīvu ietekmi nevien tikai uz ekonomiku kopumā, bet uz pašiem cilvēkiem un vietiem sabiedrībām. Līdz ar to Viens no mūsu aicinājumiem ir visām valstīm, lai jūs padomātu par to, lai palielinātu savu ambīciju līmeni, bet šis aicinājums īpaši ir vērts uz bagātām attīstītām valstīm jo viņu saistības attiecībā uz to, kas jādara, faktiski tās ļoti pat netuvu netuvojas tam, ko vajadzētu viņiem darīt klimata labā. Parīzes uh, mērķa sasniegšana nozīmē pēc iespējas pāriet no fosīlo kurnām izmantošanas, bet tādā veidā, lai nodrošinātu pielāgotu pāreju. Tikai pāreja viena ir koncepcija, kas ir ļoti, ļoti svarīga, taisnīga pārējai. Tīpaši ņemot vairāk kā minimums, tur vajadzētu būt darba kārtībai, lai risinātu to, ka šī vieta, kur ir darbinieki un kopienas, ka viņi pārgājuši no uh, fosīlo kurināmo energosistēmām. Un treškārt, mums ir nepieciešams tūlīt pat pārtraukt fosīlo kurināmo sistēmas paplašināšanu. Uh, darīt to tūlīt pat. Un, lai no tās varētu pakāpeniski atteikties, tas ir jādara, lai mēs varētu izpildīt mērķus. Un visbeidzot, lai atrisinātu klimata krīzi, mums ir nepieciešams atkārtot un uzsvērt vēlreiz, ka tas prasa uh, ļoti dziļu pārveidi nevien tikai valstu ekonomikās, bet arī globālā ekonomikā kopumā. Un bez tam mums ir nepieciešams mērķēt uz to, lai mēs panāktu nevien tikai ekonomiku ar zemu uh, oglekļa saturu vai pēc oglekļa ekonomikas sistēmas, bet atcerieties, ka mēs mērķējam panākt arī taisnīgu globālu, taisnīgas globālas nacionālas ekonomikas sistēmas. Paldies! Paldies! Paldies par šo uzstāšanos. Man ir liels prieks un gods jūs iepazīstināt ar pirmo uh, runātāju Kolenu Alenu, kas ir um, vides komisijas vadītājs Rumānijas parlamentā. Paldies! Godātie! Uh, Līdzpriekšsēdētāji, kolēģi, godātie ASEP ten desmit viesi, man ir ļoti liels gods šodien uzstāties jūsu priekšā un runāt par tādu svarīgu problēmu kā klimata pārmaiņas. Es domāju, ka mēs esam ļoti labā sabiedrībā, lai par to šodien runātu. Mūsu Rokās ir īpaši instrumenti, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām, un ASEP 10 ir ļoti arī tāds labs fórums, kur par to runāt un spriest par turpmākajiem soļiem. Uh, Klimata pārmaiņas, protams, nelabvēlīgi ietekmē ilgspējīgu attīstību un drošību valstīs. Tas var apdraudēt globālo ilgspēju un stabilitāti, ņemot vērā, ka riski ir nopietni, ūdens trūkums, piespiedu migrācija konflikti, kas rodas resursu retuma dēļ, kā arī dažādas slimības. Tas, protams, pirmām skār, skars pašus nabadzīgākos reģionus. Mūsu planēta mainās katru dienu, jo katru gadu pieredzam ļoti augstas temperatūras, jau trīs gadus pēc kārtas tas tā ir bijis. Uh, 2017. gada jūnija dati pierāda, ka kopš 88. gada planēta uzkars divreiz ātrāk nekā to aplēsa sākotnēji zinātnieki. Samazinās ledus slāņa Antarktīdā, pieauga ūdens līmenis, aizvien vairāk ir dažādu dabas katastrofu. Uh, Tādēļ mums ir jācīnās pret šīm klimata pārmaiņām un jādomā, kā tās mazināt. Mums, protams, ir jāievēro globālie CO2 emisiju mērķi un uh, seku mīkstināšanai ir uh, jābūt um, tādai kam tiek pielāgotas programmas nacionālā un vietējā līmenī, un ar pielāgošanos vien nepietiks, ir jādara daudz vairāk. ņemot vērā ANO konvencijas klimata pārmaiņu tikšanos COP24 Polijā, ES padomas tikšanos, visās tajās tika pieņemti secinājumi, ka klimata pārmaiņas ir reāls izaicinājums, par kuru jācīnās starptautiskā, valstiskā, nacionālā uh, vietējā un reģionālā līmenī. Mums ir jāievieš pasākumi, kas pirmām kārtām domā par visvārīgākajiem un klimata pārmaiņu visvairāk skartajiem cilvēkiem. Ir jāsāk rīkoties. Politiķi bieži vien pieņem lēmumus, uh, do, neņemot vērā klimata pārmaiņu izaicinājumus, un tā ir pagātnes domāšana. Mēs nevaram pieņemt nevienu lēmumu, uh, nedomājot par šo apdraudējumu. Uh, EISA ir e, patiešām ideāla platforma, lai runātu par e, klimata pārmaiņām. ASEP ir ideāla platforma, lai par to runātu. Mums ir jāsaprot, ka klimata pārmaiņas ir e, ļoti svarīgas un pret tām ir jācīnās galvenokārt Āzijā, jo tur dzīvo, ASEAN valstīs dzīvo 65% no pasaules iedzīvotājiem, un ASEP valstis pārstāv gandrīz divas trešdaļas no visas valsts tautsaimniecības ekonomikas, mēs varam patiešām cīnīties pret klimatu pārmaiņām, un to vēl labāk demonstrēs rīt uh, parakstāmā deklarācija. Uh, Mūsu rīcībā ir lieliski instrumenti. Mūsu rīcībā ir tāda tehnoloģija, ko pirms vairākiem gadsimtiem redzējām tikai uh, fantastikas filmās. Mēs varam izaudzēt dārziņus tikai ar dažām ūdens pilēm un bez uh, grama augsnes. Mēs varam izmantot uh, oglekļa nanošķiedras. Tas, kas kādreiz šķita zinātniskā fantastika, tagad ir tikai un vienīgi zinātne. Uh, Tādā veidā mēs varam nospraust ambiciozus mērķus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņu izaicinājumiem. Rumānija atkārtoti apstiprina to, ka darīs savu darbu, un to tā arī apliecināja parakstot Parīzes vienošanos. Mēs arī atbalstām nesen pieņemto ANO vispārējās asamblējas rezolūciju. Nākamgad mēs būsim prezidējošā valsts Eiropā. Uh, tiks sarīkot arī starptautiska konference, kurā uh, viens no galvenajiem tematiem būs cīņa pret dažādām dabas katastrofām, ko izraisa klimats pārmaiņas, domājot arī par tādu nākotni, eh, kas ir pietiekami noturīgi pret šādiem pārbaudījumiem. Katovicē eh, šī gada decembrī notiks 24. pušu konference, kur vajadzēs sākt runāt par konkrētiem soļiem, lai īstenotu pilnībā Parīzes nolīgumu. Notiks arī sēde eh, Bonnā nākamā gada jūnijā, kas notiks tieši mūsu prezidentūras paspārnē. Mūsu galvenais mērķis ir ņemt vērā visus starptautiskos aspektus, uh, lai labāk cīnītos pret klimata pārmaiņām. Mēs pārņemsim stafets kociņu no Austrijas prezidentūras, lai varētu garantēt labu Parīzes uh, nolīgumu īstenošanu. Tas viss patiešām pierāda, ka mēs vēlamies garantēt mūsu pilsoņiem tīru, veselīgu vidi. Mēs vēlamies, lai šī planēta būtu labāka vieta, kur dzīvot gan mums, gan nākamajām paudzēm. Ir patiešām jābūt stingriem solījumiem kaut ko darīt lietas labā. Mums ir gan iespēja, gan vara, gan resursi, lai to darītu. Un ir pienācis īstais brīdis rīkoties. Paldies! Thank you very much. Paldies Kolina kungam par šo pirmo runu. Tagad ar prieku došu vārdu otrai galvenajai runai - Šerinai Šaminai Čodurī no Bangladešas, no Bangladešas parlamenta. Lūdzu, jums vārds. Honorable co-chairs, godātie līdzpriekšsēdētāji, godātie uh, parlamenta deputāti, godātais Kolina Alena kungs, deputāti. Sveicināti! Man ir ļoti liels gods šodien uzstāties šajā sesijā, kas ir veltīta klimata pārmaiņām. Esmu viena no galvenajām runātājām, un tas ir īpašs privilēģijas, tāpat kā privilēģijas ir uh, dalīties savās domās par šo izaicinājumu. Klimata pārmaiņas, protams, ir liels risks gan labklājībai, gan videi. Diemžēl visnabadzīgākie cieši pirmām kārtām. Jārīkojas nekavējoties, uh, cīnoties pret šiem pārbaudījumiem. Mums uh, tādēļ ir nepieciešama startautiska koordinēta sadarbība. Es gribu pateikt, ka Bangladeša ir viena no visvairāk skartajām valstīm. To vismagāk ir skārušas klimata sekas. Tādēļ ir jāapzinās, kā klimata pārmaiņas ietekmē nevienu vīdi, bet arī ekonomiku un labklājību gan reģionālā, gan nacionālā līmenī. Ņemot vērā nelielu temperatūras pieaugumu līdz 2 grādiem pēc Celsija salīdzinājumā ar 90. gadiem, nozīmētu vairāk procentu zudumu vispasaules IKP. Tas ir Smita secinājums 2001. gadā. Klimata pārmaiņas tiešā veidā ietekmē ekonomisko situāciju. Tādēļ ir jāapzina, kā dažādas dabas katastrofas uh, un ekstrēma dabas apstākļi ietekmē uh, lauksaimniecību un pārtiks produktu ražošanu šaurākā izpratnē. ja nekas netiks darīts lietas labā, klimata pārmaiņas uh, varētu nozīmēt to, ka vismaz par 5% kritīsies uh, vidējie uh, patēriņa rādītāji visā pasaulē. Uh, Klimata pārmaiņas, eh, ja tās netiks iegrožotas, eh, turpinās eh, pasliktināt cilvēku dzīves apstākļus un labklājību globālā līmenī. Ir analizēti patiešām dažādi faktori, lai labāk izprastu to, kā klimata pārmaiņas ietekmē ekonomiku un lauksaimniecību. 23, ja 20 līdz 30 Tad tas varētu nozīmēt par 20 līdz 30 procentiem eh, samazinātu eh, lauksaimniecības ražošanas apjomu varētu kristies par 3,8 tonām arī rīsu uh, produkcijas apjomi Āzijā, kas ir vairāki simti tūkstoši tonu. Uh, Tas viss ir jāpaturprātā, jo tie lūk ir taustāmi reāli zudumi, tad, kad mēs uh, pieņemam uh, savus lēmumus. Tas atstās, protams, arī postošu ietekmi uz. Um, dzīvniekiem, uz uh, zivju krājumiem, uz citiem resursiem. Uh, cikloni, eh, viesuļvētras, milzīgi plūdi, ilgstošs sausums, eh, tas viss ir tikai sākums. Daži piemēri no Bangladešas. Pie mums 1989. gadā milzīgi plūdi skāra 60% no valsts teritorijas, radot 1,2 miljardu zaudējumu. 45 miljoniem cilvēku nācās meklēt mājas citviet. Ja runājam par klimata radītajiem riskiem, 2018. gadā mēs esam sastajā vietā pasaulē runājot par valstīm, kuras klimata pārmaiņas skars visspēcīgāk. Cilvēki zaudē savus mājokļus klimata katastrofu rezultātā, un tas arī ļoti nelabvēlīgi ietekmē IKP. 2000 Pirmajā gadā mēs izveidojām delta plānu, lai piesaistītu investīciju programmas, tādā veidā paaugstinot IKP izaugsmi par 8,8% bet ir nopietni jāuztver eh, tas, kas notiek šīs eh, smagās katastrofas. Mēs nevaram pieļaut to, ka gadabas katastrofas atkārtojas ar tādu un pat vēl lielāku intensitāti. Tas nelabvēlīgi ietekmē dabas resursus, raudot, radot milzīgus ekonomiskos zaudējumus. Tādēļ ir jāizveido atbilstošs mehānisms, lai varētu labāk pielāgoties klimata pārmaiņām, piesaistot nepieciešamo finansējumu. Tādā veidā mēs varētu risināt šo problēmu vēlētos jūs iepazīstināt ar dažiem no mūsu izmantotajiem modeļiem. Mēs esam pieņēmuši virkni dažādu pasākumu, domājot par labāku uh, Eh, klima, piemērošanos klimata pārmaiņām un to pārvarēšanu. Ir eh, īpaši rīcības plāni un stratēģijas. Nacionālā rīcības programma ir izveidots arī īpašs trasta fonds, eh, kam ir piesaistīti pašmāju resursi. Gribēju pateikties arī mūsu godātajam premjerministram par to. Valsts uh, arī ir parakstījusi ANO pamatkonvenciju par klimata pārmaiņām. Mēs esam gatavi katru gadu arī uh, sniegt savu ieguldījumu, bet neaizmirsīsim, ka mēs arī esam viena no visvairāk skartajām valstīm šajā kontekstā. Mēs vēlamies, lai mūsu ekonomika radītu maz izmešu. Mums ir jābūt noturīgākiem. Uh, labāk bruņotiem pret cīņā pret klimata pārmaiņām. ir uh, jābūt labākam valsts finansējumam, efektīvākiem pasākumiem, efektīvākai koordinācijai un labākai darbu sadalai starp dažādām institūcijām, lai nebūtu kontraproduktīvas rīcības. Uh, Esam arī sagatavojuši tādu pārskatu par mehānismiem, ko esam izveidojuši Bangladešā. Tā būtu tāda parauga prakses apmaiņa. Jūs varat iepazīties, kā tas ir uh, atmaksājies uh, pie mums Bangladešā. Ir uh, jābūt labai efektīvai partnerībai starp uh, ASEP valstu parlamentiem. Arī klimata diplomātija ir nozīmīgs instruments, lai globāla ekonomika būtu noturīga pret šiem klimata pārmaiņu radītajiem šokiem. Paldies par uzmanību! Thank you to all the speakers. Paldies! Uh, Paldies visiem galvenajiem runātājiem. Tagad jums ir iespējas iesaistīties debatēs, uzdot jautājumus, izteikt komentārus. Gribēju tikai pateikt, ka tikai parlamenta deputāti var izteikties. Būs brīvā mikrofona procedūra. Ja kāds no delegātiem vēlas izteikties vienalga kurā brīdī, tad vienkārši paceliet roku un mēs jums dosim vārdu. Es no savas puses ieteiktu. Pirmām kārtām iepazīstiniet pārējos ar sevi, kad pirms sāksiet runāt. Un es tagad uh, atģidos, ka pati aizmirsu jūs ar sevi iepazīstināt. Es nestādījos priekšā. Es esmu Nēna Gila, esmu Eiropas parlamenta deputāta no apvienotās karalistes, no Rietumu Midlendas. Un esmu arī Indijas delegācijas priekšsēdētāja vietniece, tāpat strādāju ASEAN delegācijā un kādreiz esmu arī uh, Dienvidu Āzijas delegācija vadījusi. Un nu pat es īstenībā atgriezos no Ķīnas un allaž esmu ļoti cieši sadarbojusies ar partneriem Indijā. Došu vārdu Rāčakungam, viņš izrādīja interesi runāt un pēc tam uzstāsies kungs, kas sēž tieši aiz viņa. Indija, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, līdzpriekšsēdētāji, godātie parlamenta deputāti. Different countries. Uh, <clears throat> impact of uh, uh, climate and uh, economy. Runājot par klimata pārmaiņu ietekmi uz ekonomiku. Mēs patiešām esam varējuši pārliecināties, ka klimata pārmaiņas nelabvēlīgi ietekmē gan ekonomiku, gan pilsoņu veselību, gan arī labklājību. Tiek lēsts. It can be converted into dollar and euro. Huge... Tiek lēsts, ka ļoti milzīgus ekonomiskos zaudējumus ir radījuši jau līdz šim klimata pārmaiņas, un tas vēl tikai palielināsies. Protams, to var izskaidrot ar klimata pārmaiņām. Indijā ļoti eh, liels iedzīvotājs skaits eh, ir lauksaimnieki un tiešā veidā atkarīgi no ražošanas apjoma. Ir plūdi, arī citas dabas parādības, kas izposta sējumus. Tas uh, nodara patiešām lielu postu lauksaimniecībai, arī citām nozarēm, ekonomikai. Daudzi cilvēki saslimst ar vēzi, ņemot vērā uh, dabas eh, katastrofu radītās sekas un piesārņojumu. Piemēram, arī eh, tērauda lietuvju eh, atkritumi tiek vienkārši palaisti jūrā, tiek palaisti ārā izskaloti ūdenī, upēs. Un cilvēki, kas dzīvo šajās teritorijās, šajos apvidos, bieži vien slimo. redzam, ka ir vēlme mainīties. Arī atkritumu apsaimniekošana mums ir ļoti svarīga. Mūsu premjerministrs Francijā uzņēmās savā ziņā līderu lomu runājot uh, par klimata vienošanos. Viņam ir Viņš ir izveidojis īpašu programmu arī, lai samazinātu CO2 emisijas. Forestērijā. Mēs vēlamies veikt arī apzaļumošanas pasākums, bet Bez uh, lielo uh, valstu atbalsta attīstības valstīm nav iespējams tikt galā ar uh, klimatu pārmaiņu izaicinājumiem un samazināt oglekļa emisijas. Ir nepieciešams tīras, inovatīvas tehnoloģijas, ir jāveido kapacitātes. bez rietumu atbalsta, bez jūsu atbalsta mūsu mērķi nav īstenojami. Mēs esam līdz 2020. gadam nosprauduši ambiciozus mērķus. Cik daudzi miljardi dolāru ir jāiegulda, lai šos mērķus sasniegtu? Lai sasniegtu to, kas ir teikts Parīzes nolīgumā un arī tas, kas tika nospriests saskaņā ar ASEAN darba kārtību Adisa Bebā, nesam pārāk tālu vēl pavirzījušies. Tādēļ vēršos pie jums, pie Eiropas Savienības. Kam ir iespēja atrast dzirdīgas ausis gan rietumu valstīs, gan attīstības valstīs. Ir jābūt kopīgiem pūliņiem. Piecu gadu laikā emisijas, diemžēl, ir pieaugušas Indijā. Uh, Un valdība ir nospraudusi tādu ļoti specifisku mērķi saskaņā ar Nacionālo rīcības plānu klimata pārmaiņu jomā. Tur ir paredzēti divi rīcības posmi. Ir Es ceru, ka pateicoties šim plānam, mēs varēsim panākt progresu. Mēs patiesībā vēlamies panākt, lai Indija varētu atteikties no fosilā kurināmā izmantošanas. Sirina Amdoronī, godātais eh, premjerministrs, eh, ir apņēmies līdz 2020. gadam panākt pārēju uz saules enerģiju. 1,75 par 1,75% kāpinot šīs enerģijas efektivitāti. Indijā, protams, spīd ļoti daudz saules, tādēļ es domāju, ka tieši šī uh, solāra enerģija ir uh, ļoti dzīvotspējīga nākotnē, un tas uh, klimata pārmaiņu sekas varēs palīdzēt mīkstināt. Daudzās, daudzos Indijas reģionos, diemžēl, arī tiek ietekmēta pārtiks ražošana katastrofu dēļ. Pēdējo gadu laikā Jā, tas ir jautājums, kas jārisina tādā multilaterālā, daudzpusējā veidā mēs nevaram tikai ar vienas valsts uh, iesaisti kaut ko darīt. Visām ASEAN valstīm uh, ir uh, jāveic savi uzdevumi. Es gribu pateikties Eiropas valstīm, kas mūs tik daudz motivē, kas vēlas būt labas partneres cīnoties pret klimatu pārmaiņām. Ir arī labāk jāinformē sabiedrība par notiekošo, lai cilvēki mainītu savas ieražas. Tam ir jāsāk uh, visam darboties jau no pašiem zemākiem līmeņiem. Runājot arī par katru individuāli, tas varētu palīdzēt arī ekonomiskajā transformācijā. And activities should be organized. And, uh... Ir vēl paredzēts uh, daudz dažādu pasākumu, ko organizēsim šajā kontekstā lai varētu arī eh, cīnīties pret eh, bezdarbu un nabadzību. Liels paldies! Paldies, ka devāt man iespēju šeit uzstāties un eh, dalīties pārdomās par notiekošo un ieskicēt arī mūsu valdības plānotos mērķus. Paldies! Thank you very much uh, for that. Lielas paldies par šo uzstāšanos. Domāju, ka viens no jautājumiem, kas mums, manuprāt, izkristalizējās jūsu teiktajā, bija tas, ka jūs domājat par to, kāda veida atbalstu var piedāvāt attīstības valstīm eh, emisiju samazināšanā. Es nezinu, vai kāds no paneļa varbūt vēlas komentēt nu pat dzirdēto par tehnoloģiju, transfēriem vai cita veida palīdzību, kam būtu jābūt pieejamai attīstības valstīm. Lūdzu, sakiet, ja vēlaties kāds no paneļa dzirdēto komentēt. Ne visiem ir obligātā kārtā jārēģē, nē. Bet redzu, ka kolēģi no Filipīnām labprāt vēlas runāt. Jā. ANO ietver konvenciju par klimatu pārmaiņām ļoti skaidri runā par finansējumu un tehnoloģijām. Ir paustas saiz, izteiktas saistības, un tas ir pienākums attīstītajām valstīm piedāvāt finansējumu un vajadzīgās tehnoloģijas, lai attīstības valstis varētu veikt risku mazinošas darbības un pielāgoties. Tas ir pilnīgi skaidrs. Un, attiecīgi, viena no prasībām, ko vēlamies paust arī šai darba kārtībā, ir tā, ka visi globālie līgumi ir jāpārskata, iekļaujot šo konvencijā balsīto saistību izpildi. Nu, piemēram, viena būtiska loma, kas, joma, kas būtu jāskata, ir tirzniecības nolīgumi. Ir tīpaši par starptautiskiem patentiem, jo tas nereti kavē tehnoloģiju nodošanu mm, pretrunā solītajam klimata konvencijā. Nu, lūk, tāds ir viens no pienākumiem, par ko dalība valstis, kas parakstīja konvenciju, vienojās. Lūdzu. Čaudrīs kundze no Bangladešas lūdzu. Jā, paldies! es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs aspekts, jo klimata pasākumu finansējums spētu atrisināt daudzas problēmas un risināt daudzus izaicinājumus, ar ko sastopas at attīstības valstis. Tās tiešām ir riskam visvairāk pakļautās valstis. Turklāt papildus ANO pamat konvencijai par klimata pārmaiņu apkarošanu ir arī Parīzes vienošanās, kur vienojās par klimata finansēšanas fondu šie fondi ir izveidoti, bet reizēm jāsaka, to resursu pieejamība ir nepietiekama. Domāju, ka vajadzētu šeit būt vairāk iniciatīvas no attīstītajām valstīm, tām būtu vairāk jāpiedāva pieejamu un atbilstīgu klimatu finansējumu, kas ļautu palīdzēt attīstības valstīm šajos centienos. Šai konferencē mums arī vajadzētu paust aicinājumu un pastāstīt, kas notiks, ja līdzekļi nebūs pieejami. Šai konferencē no jauna jāatkārto tas, ka ap, solījumi ir izteikti, saistības ir uzņemtas, un tās ir jāizpilda. Domāju, ka ir labi, ka tika pieminēts ziļ, zaļais klimata fonds. Es esmu šai fondā kā novērotājs pārstāvu NVO un CSO un gribētu teikt, ka šis eh, fonds, nu pat, pre, nu pat šim fonda līdzekļi būs iztecējuši, ir tā līdzekļi jāatjauno un viens no aicinājumiem no mūsu puses tāpēc ir attīstītajām valstīm paust saistības un dot līdzekļus šam, šim zaļajam klimata fondam un tas, protams, jādara jādara pēc iespējas ātrāk. Lieliski, virzamies uz priekšu, mm, pārstāvis no Pakistānas. Paldies, es esmu Fesel Džavits, eh, Pakistānas senators un arī līdzdarbojos pastāvīgajā klimata pārmaiņu apkarošanas komitejā. Priecājos, ka varbūt daļa no šīs Āzijas un Eiropas e, partnerības eh, pasākuma Domāju, ka tieši kopīgiem spēkiem varam apkarot klimata pārmaiņas. Varam šo pasauli padarīt par labāku vietu, kur dzīvot arī turpmākajām paudzēm. Pakistāna ir nākus klē ar vienu otru upuri un cenšoties panākt pasaules mieru un vides aizsardzību. Protams, vide par mieru kā ir teikuši viens otrs liels līderis, nepievērsieties tikai nākotnes vēlēšanām, domājiet par nākotnes paudzēm. Tas ir lielisks piemērs. Šeit ir lielisks piemērs arī Pakastēn, pa, Pakistānā. Imran Hāna vadībā Pakistāna kļuva par pirmo valsti, kas izpildīja starptautiskās eh, saistības. Mēs atjaunojām vairāk par 3500 hektāriem mežu, iestādījām vairāk par miljardu koku, kas ļāva Pakistānai nu, izveidot koku audzētavas daudz kur valstī. Tas veicināja arī ieņēmums vietējā līmenī, radīja vairāk par 500 tūkstošu vidē draudzīgu darba vietu. Nu, un, protams, to atbalstīja WCN, piešķīra vairāk, šī organizācija kopumā piešķīra vairāk kā 50 miljonus eh, hektāru palīdzību. Līdz 2030. gadam šis skaits vēl, mm, hektāru skaits palielināsies, un Pakistāna ir pirmā valsts, kas eh, izpilda šo izaicinājumu. 350 tūkstoši hektāru tātad apstādīti. Pasaules dabas fonds veica neatkarīgu revīziju un deklarēja, ka šis projekts nu dien ir vides, vidē draudzīgs un ekonomikas un sociāls panākums. To atzinīgi vērtē arī Pasaules ekonomikas forums, un nākamais plāns no valdības, Pakistānas valdības puses ir apstādīt vairāk par desmit miljardiem, iestādīt vairāk par desmit miljardiem koku visā Pakistānā. Un šīs kampaņas uzsākumā, nu pašā pirmajā dienā, jau tika iestādīti 1,5 miljoni koku. Tāpēc mēs tiešām ceram, ka turpmāko piecu gadu laikā mums izdosies kopumā šos 10 miljardus koku iestādīt visā Pakistānā. Mēs fokusējamies uz vidē draudzīgu enerģiju, tīru ūdeni, vidē draudzīgām darba vietām. Jo mēs labi zinām, ka šis jautājums rada milzu problēmas. 25% mežu ir prasība. Tikai 2,5% no kopējās mežu zemes eh, šobrīd nu, ir atbilstīga. Un, lai šo tautsēmniecību uzlabotu, lai padarītu to vidē draudzīgāku, lai būtu šīs labās darba vietas, tīrs ūdens un tā tālāk, un efektīvi tikt izmantot resursi, mēs rīkosimies kopīgiem spēkā. Kopīgiem spēkiem tas ir iespējams un tas ir arī jādara. Mums jācīnās pret klimata pārmaiņām. Un šajā formā mēs daudz ko vēlamies mācīties, vēlamies padalīties ar savām idejām un redzam, ka cilvēki tiešām ļoti nopietni pieiet šiem jautājumiem. Tas ir milzu izaicinājums, tāpēc es visiem vēlu veiksmi. Paldies, ka esat mūs šeit uzaicinājuši, ka esat mūs uzklausījuši. Un eh, Priecājos, ka varēju padalīties ar jums par to, kā politiskā griba var panākt to, ka var tikt šāds milzīgs e, pasākums veikts un ka lūk ir uzņemtas jaunas saistības par nākamo desmit miljardu koku iestādīšanu Pakistānā. Lielas paldies! Ļoti laba uzruna, paldies. Mēs e, uztveram to kā iedves, iedvesmas pilnu mudinājumu. Tālāk došu vārdu pārstāvim no Lausas. Honorable Kočē. Godātā līdzpriekšsēdētāja, es esmu Kinta Tongs. Esmu Lausas Nacionālās asamblejas pārstāvis. Lausas delegācijas vārdā vēlos paust lielu paldies šīs konferences uzņēmējiem, Eiropas parlamentārās eh, partnerības eh, veidotājiem. Mēs vēlamies teikt paldies arī par ļoti viesmīlīgo uzņemšanu mūsu delegācijai. Priekšādātāji! Šīs dienas diskusiju tēma ir ārkārtīgi nozīmīga. Klimata pārmaiņas un vidas aizsardzība būtiski ietekmē tautsēmniecību. Šo tā ir tēma, kas apspriesta nevienā viena starptautiskā un vietējā fórumā pagājušajos gados, un tas ir kļūst par ļoti aktuālu tematu mūsu valstī. Klimata pārmaiņu sekas un ietekme jūtama visās pasaules malās, tostarp arī Lausā. Klimata pārmaiņas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem mūsdienās, ir tīpaši mūsu sabiedrībai un videi. Klimata pārmaiņas sekas un ietekme veido draudus, tās rada draudus pārtiks ražošanai, pieaug jūras līmenis, paaugstinās jūras līmenis, palielinās tropisko vētru biežums, tas kļūst arvien katastrofālāks un pie, biežāk piedzīvot arī plūdi. Klimata pārmaiņas ir pavisam reāla parādība. Mūsu delegācija vēlas pa, pastāstīt jums par nu pat lausā notikušo. Tropu, tropiskā vētra sentin aizsākās zemes piediena teritorijā virs jūras pavisam tālu no Lausas. Bet tā beigu beigās izraisīja ļoti nopietnus plūdus un daudz, nodarīja daudz kaitējumu Lausā. Ap visas 18 Lausas provinces cieta šīs vētras rezultātā. It īpaši ņemot vērā, ka vētra turpinājās veselu nedēļu un bija ārkārtīgi lielas lietus gāzes. Tā rezultātā notika dubļu, dubļu nogru, zemes nogru, bija pieredzēta zemes nogruma plūdi, pilsoņi gāja bojā. Ārkārtīgi daudz apgabalu un ciemu cieta, tūkstošiem ģimeņu cieta vētras rezultātā. 54 cilvēki gāja arī bojā. Simtiem cilvēku tika pazuda bez vēsts. Vairāk kā 20 tūkstoši cilvēku nācās pamest savas mājas. Nu, tas liecina par to, cik nopietni bija šie plūdi. Tā plūdu rezultātā sabruka arī svarīgas upes, dambis, uh, Un šī gada jūlijā arī celtniet, vairāk svarīgi dāmas celtniecības projekti beidzās traģiski, katastrofāli. Un, kā jau teicu, arī šī, šo konstrukcijas darbu sabrukšanas rezultātā cilvēkiem nācās pamest māju, cilvēki tika ievainoti. Lausas tautsēmniecība ir neliela, un līdz ar to šie kaitējumi bija katastrofāli. Vairāk kā 1946 cilvēkiem nācās pamest mājas. Deviņi, vairāk kā 9000 ģimenes palika bez pajumtes. Tam bija milzīga ietekme arī uz veselības aprūpes sektoru un izglītības sektoru. 14 apgabalos eh, veselības aprūpes eh, dienesti un eh, ūdens attīrīšanas iekārtas pārstāja darboties. Daudzos, eh, ārkārtīgi daudzās vietās vairs nebija nekādu labierīcību, nebija toltu, tika sagrautas skolas. Par transporta jomu runājot, 416 ceļi tika sagrauti, 52 tilti sabruka. Lauksaimniecībā Simtu četrpadsmit tūkstoši hektāru rīsu lauku gāja bojā. Tāpat tika iznācināti zivju dīķi. Daudz palmu tika nogāstas, iznīcinātas, milzīgi gaidējumi. Nu, protams, ļoti būtiski kaitējumi tika nodarīti arī valsts elektroapgādes sistēmai. Taisnība, ka klimata pārmaiņas ir globāla rakstura problēma jautājums, to negatīvā ietekme ir ļoti skarba īpaši uz nabadzīgākajiem iedzīvotāju slāņiem, nabadzīgākajās valstīs. Tāpēc vēlos izmantot šo iespēju, lai paustu visdziļāko pateicību visām valstīm, mūsu attīstības partneriem, reģionālām un starptautiskām organizācijām par pausto līdzjūtību un humāno palīdzību, ko tās piedāvāja Lausai šo plūdu gadījumā, it īpaši tiem, kas cieta dambja sabrukšanas rezultātā. Priekšādātājiem! Lausa par ārkārtīgi svarīgu uzskata klimatu pārmaiņu apkarošanas jautājumu. Tā ir pieņēmusi vidē draudzību, draudzīgu politiku, ir apņēmusies no nosekt par 17% palielināt mežu nosekto teritoriju valstī līdz 2020. gadam. Lausa ir arī noteikusi aizliegumu attiecībā uz koksnes eksportu lielā mērā tika īstenotas plašas kampaņas, mobilizēti resursi šo mēķu sasniegšanai. Lausa starptautiskā kārtā ir ratificējis virkni starptautisku konvenciju, kas saistīts ar klim klimatu pārmaiņu apkarošanu, piemēram, starptautiskā konvencija par klimatu pārmaiņām, ko tā parakstīja 95. gadā, Kyoto protokols attiecīgi 2003. un Parīzes vienošanos Lausa arī dzene ir parakstījusi. Nacionālo plānu pieņem, rīcības plānu pieņemšana klimatu pārmaiņu apkarošanā arī notiek. Katastrofas pārvaldīšanas process un um, plāni tiek veidoti saskaņā ar konvencijām un vienošanos tekstiem, un tas būs labs atsaucas punkts nākotnē, nodrošinot gan iekšēju, gan ārēju sadarbību. Lausa ir konsekventi vienmēr atbalstījusi aktīvu ASEP lomu ASEAN valstīs. Visa šīs struktūras vienotru papildina, nu, palielina šo divpusējo sadarbību uz daudzpusēju sadarbību. Lausas Nacionālā asambleja noturēja arī attiecīgas tikšanās 2012. gada janvārī. Turklāt mēs kā parlamentārieši arī vēlamies apliecināt, ka savā darbā strādājam pie klimata pārmaiņu apkarošanas jautājumiem un mūsu svarīgākais mērķis ir radīt nu, priekšnoteikumus un nosacījumus, kas vidē, kas ļautu veicināt Āzijas valstu un Eiropas partnerību, veicināt saikni starp eh, tautām un eh, veicinātu un pildītu iedzīvotāju vēlmi dzīvot mierā, nodrošināt ilgspējīgu attīstību un mm, cīnīties par labklājības līmeņu palielināšanu. Paldies! right? Uh, okay, it's a, uh, it's a uh, my turn to. Nu šķiet, ka nu ir mana kārta nosaukt turpmākos trīs runā, runātājus. Nākamais runātājs no Norvēģijas. It has been really interesting to be ir ārkārtīgi interesanti bija klausīties jūsos visos. Mēs redzam, ka Eiropa un ASEAN valstis faktiski ir vienādi problēma jautājumu priekšā. Lūdzu, iepazīstiniet ar sevi. Jā, jā, nonākšu tūlīt pie tā. Esmu no Norvēģijas parlamenta, pārstāvu progresu partiju. Es esmu Helgi Anrēds Josta. Kad runājam par klimatu pārmaiņu jautājumiem un ekonomiku, iesākumā vispirms jāuzsver to, cik ārkārtīgi svarīgi piemērot noteikumus, kas paredzētu divpusējos tirniecības nolīgumos e, PTO ietvaros. Nekādā citā veidā nevaram pārliecināties, ka ilgtspējības principi un atklātā atvērta tirniecības principi tiek nodrošināti starptautiskās tirniecības jomās. Arvien pieaugušais protekcionisms un tas, kas šķiet parādās arī trešē, trešās pasaules valstīs, var ļoti būtiski ietekmēt globālo ekonomiku. Šāda veida tendences nav pieļaujams laikā, kad mums nepieciešams radīt jaunas darba vietas kad mums nepieciešams nodrošināt iekļaujošu izaugsmu. gribu vērst jūs uzmanību uz Davusā šogad uzsākto iniciatīvu, ko uzsāka Norvēģijas parlaments mūsu deputāta Anne Sulvei. Viņa tikās um, augsta līmeņa panelī, strādāja pie okeāna ekonomikas. Pirmoreiz šis panels tikās šo pirmdienu ANO ģenerālās asamblēs ietveros Ņujorkā. Pasaules iedzīvotāju skaits pietuvosies 10 miljārdiem 2050. gadā. Un, lai nodrošinātu šīs pieaugušo iedzīvotāju prasības pēc pārtikas, enerģijas, medikamentiem, minerāliem un transporta. Un transporta mums jāvēršas pie okeāniem. Ar to saskaņā ilgspējīga izaugsme Pasaules okeāna nozare ir ārkārtīgi svarīga. Tādējādi radīsim jaunas darba vietas, ieņēmums, ekonomikas un sociālo attīstību. Pa šī paneļa mērķis ir palielināt starptautisko izpratni par to, kā ilgtspējīga okeāna izmantošana un okeāna ekonomika kopumā var spēlēt atslēgu lomu pasaules svarīgāko vajadzību pildīšanā turpmākajos gados. Ir ārkārtīgi svarīgi lai piekrastes un kuģniecības nācijas Eiropā un Āzijā sadarbotos un aptvērtu šo milzīgo potenciālu, ko iespējams rast, veidojot kopēju ilgspējīgu okeāna, eko, okeāna ekonomiku. Šādējādi varam nodrošināt tīru un e, vidē draudzīgu okeānu, veselīgu okeānu. Saskaņā ar Norvēģijas priekšlikumu ANO ir pieņēmusi nulles plastikas atkritumu politiku okeānā, vīziju uz šādu politiku. N Norvēģija jau ir izveidojusi programmu, kas ļauj cīnīties pret uh, jūras uh, atkritumiem, pret mikroplastmasas gabaliņiem okeānos, uh, palīdzot arī attīstības valstīm. Mēs esam organizējuši vairākas konferences, to starp iekļaujot sadarbību arī vairākas valstis Āzijā, lai atrisinātu šo mums kopējo problēmu jautājumu. Paldies! Thank you. Thank you very much for your... Paldies, liels paldies par jūsu teikto! Gribu aicināt nākamo runātāju no Somijas. Lūdzu! Yes, yes, yeah. Actually, I had... Jā, faktiski. Attiecībā uz mūsu Āzijas kolēģiem, nu faktiski tikai daļai saņēmu atbildi, bet varbūt, ka es varētu vēl turpināt runāt. Kāds ir jūsu viedoklis, ja jūs domājat par dažādiem veidiem attiecībā uz instrumentiem un alternatīvām? Kādā veidā samazināt CO2 emisijas jūsu valstīs? Ja ir trīs alternatīvu veidi, tā varētu teikt, viens vai pirmais uz tirgu pamatots risinājums. Viens no šādiem ir emisiju tirdzniecības schēma, tā kā tas mums ir šeit Eiropas Savienībā. Otrs jautājums - tas ir regulējums. Leģislatīvs regulējums, tiesība akti, tas nozīmē, ka likumdošanā būs skaidri noteikts, kas ir atļauts un kas nav atļauts. Tā ir vēl viena alternatīva. Un trešā alternatīva ir, un tas ir mans jautājums, tehnoloģiska sadarbība šajās jomās, kas palīdz samazināt CO2 emisijas. Kura no šīm alternatīviem ir pats pievilcīgākais veids virzienam uz priekšu uh, jūsu valstīm, Āzijas valstīm? Un es gribētu uzklausīt Āzijas kolēģus šajā jautājumā. Please, yes, please. Um, think... Es domāju, ka pieredze Kyoto protokolam tā īstenošana ir parādījusi, ka uz tirgu pamatota pieeja ir ļoti neefektīva nodrošinot to, lai mērķi tiktu izpildīti. Un faktiski šī ir ļoti dzīva diskusija starptautiskajās sarunās, jo ir vesa virkne ar neuztirgu pamatotiem pieejām, kas ir liktas galdā, un ir milzīga cīņa atrisināt to, vai ir jāpaplašina uz tirgu pamatotas pieejas, vai arī varbūt vajadzētu būt radošai un izšķirošai pieņemšanai, lai pieņemtu ne uz tirgu pamatotas pieejas. Mums jomā, kas būtu pats efektīvākais, tas ir tas, kas palīdzētu pārveidot enerģētikas sistēmu no tās, kas pamatojas uz fosīlo kurināmo lai pāriet uz atjaunoto enerģiju un kas to varētu darīt ātri. Tas nav vainu vainu, ir nepieciešama likumdošana, kas dotu virzību spēkiem eh, valdībām, kas liktu valdības, tīpaši valdības izpildaļu, lai tā uzņemtos dažādos soļus un pasākumus, kas ir nepieciešami, lai ātri varētu veidot šo enerģētikas transformāciju, kas prasītu likumdošanu, lai nodrošinātu to, eh, ka būtu finansējums likumdošana, kas nodrošinātu to, lai būtu griezta likumdošana, lai nodrošinātu, ka uh, ir faktiski skaidrs laika grafiks, lai pārtrauktu izmantot fosīlos kurinamos un likumdošanas beidzot, kas dotu laika grafiku arī par to, lai pastiprinātu un tālāk paplašinātu fosīlos kurināmos daudzās valstīs Āzijā. Lai gan ir ļoti ambiciozi e, ieguldījumi izšķiroši nacionālā līmenī, lai panāktu Parīzes mērķus, lielākā daļa no valstīm paplašina uh, enerģētiku, kas pamatojas uz oglēm un ir daudz ogļu uzņēmumu uh, visā Āzijā. Līdz ar to ir nepieciešams, lai būtu skaidra tiesība aktu, lai nodrošinātu to, ir, ka ir politiska griba to apturēt, un otrs, protams, ir tehnoloģiska sadarbība. Šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Es domāju, ka ievērojams progress ir panākts Ķīnā, piemēram, paplašinot saules industriju. Tam vajadzētu būt piemēram daudzām Āzijas valstīm. Un ir jābūt tehnoloģiskai sadarbībai, tāpēc, ka citas vienošanās, ir īpaši, kas ir Pasaules tirniecības organizācijas ietvaros, ir tāda līguma, kas kalpo par šķērsli šajā procesā. Un es domāju, ka Ķīnas, pie, Ķīnas uh, Eh, piemērs ir viens no šādiem piemēram. Es domāju, jābūt ļoti skaidrai politiskai gribai, tā lai nebūtu nekādu šķēršļu, lai varētu nodot tehnoloģijas. Un lai varētu izmantot tehnoloģiju, kas ļautu panākt šo mērķi. Tāpēc intelektuāla īpašuma tiesības, starptautiskā patenta līguma tam līdzīgi, tas viss ir jāpārskata. Yeah, please. Thank you. Paldies. Paldies par šo jautājumu, tas ir ļoti interesants. Un tā kā atbilde bija nepieciešama no Āzijas perspektīvas, tad ar prieku varu padalīties tajā. Es piekrītu ekspertam, kas minēja arī to, ka es nedomāju, ka situācija ir vainu vainu. Es domāju, ka mums nepieciešams apvienot visus pūliņus, kas ir iespējami, lai varētu rieģēt uz politiskiem izaicinājumiem. No vienas puses, jā, likumdošana ir absolūti nepieciešama, jo bez regulējuša un likumdošanas ietvara būs ļoti grūti panākt to, ko mēs gribam panākt. Līdz ar to es uzskatu, ka nav jautājumu par to, lai būtu atbilstīga likumdošana. Un tehnoloģijas nodošana, zinoš, zināšana apmaiņa, šie arī ir ļoti būtiski jautājumi. Šie pūliņi ir jāapvieno kapacitātes veidošana un finanšu pārvaldība varbūt atbilstoša budžeta veidošana, tāpat arī šo mērķu integrēšana Nacionālā attīstības plānā. Tas varētu būt veids, kā virzīties nākotnē. Jebkurā gadījumā mēs runājam par Āziju kopumā. Neviens apraksts neatbilst visai Āzijai. Tas viss ir atkarīgs atkarībā no sociāla ekonomiskās situācijas, tāpat arī no citiem apstākļiem, kas ir atšķirīgi. Tomēr ir kopīgi izaicinājumi. Tos var izpildīt identificēt kritiski svarīgās jomas, ras, eh, atrodot pareizos cēloņus un pēc tam mēģinot rast risinājumus, apvienojot dažādās pieejas un metodes, kas ir pieejamas. Paldies! Uh, just, uh... Es vēl gribētu piebilst vienu lietu no Ķīnas. Personīgi es uzskatu, ka Ķīnā es piekrītu uh, ar ekspertiem, ka uh, tirgus pieeja vienmēr ir efektīva un cits regulējums vēl tiek attīstīts. Viena lieta ir īpaša, es domāju, Ķīnā. Tas ir ļoti svarīgi un būtiski un veiksmīgi. Tas ir tas, ka Ķīnas politiskā vadība un politiskā sistēma, sociālisma sistēma spēlē ārkārtīgi svarīgu lomu. Ķīna ir ļoti centralizēta politiskā ziņā. Personīgi es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs faktors, lai varētu virzīt uz priekšu visas šīs lietas. Tāda ir mana pieeja. Vai vēl kāds vēlētos ko teikt? Jā, lūdzu. Jā. Uz šīs nots Gribētu pajautāt jums, priekšsēdētāji, vai ir kaut kāda taisnība attiecībā tagad uz jauniem pētījumiem par starptautiskiem mēdījiem, ieskaitot arī BBC, kas joprojām ir ļoti drošs mēdījis, sakot par to, ka satelīta fotografijas rāda, ka ir simtiem uh, oglekļa spēkstaciju, kas tiek būvētas Ķīnā šobrīd. Vai jūs to varat apstiprināt? Sorry, I, I, I, I didn't... Atvainojiet, es īsti nevarēju jums izsakot. Jā, mans jautājums. Startautiskos medijos šobrīd ir ziņas un attēlis no satelīta, uh, kurās var redzēt, ka Ķīnā šobrīd ir simtiem ar uh, tādu spēkstaciju, kas tiek būvētas un kas tiks darbinātas ar akmeņoglēm. Un, protams, ka jā, mēs zinām, ka Ķīna ir centralizēta valsts. Kāpēc tas var notikt? Es to uzzināju no BBC. Well, uh, I, I can tell. Es par to neko nevaru pateikt, jo man šādas informācijas nav. Ja mēs konstatētu, tad mēs veiktu arī kādus pasākumus, lai to apturētu, bet šobrīd man šādas informācijas nav manā rīcībā. Paldies par jūsu jautājumu. Okay. All right, now... Labi, tādā gadījumā pārējām tālāk pie nākamā runātāja no Indonēzijas. Viņa runās savā valodā un tiks tulkota. Kāds tulkos viņu? Paldies! Labu pēcpusdienu, dāmas un kungi! Delegācija yang terhormat. Honorable Chairperson, distinguished delegates. Godāties priekšsēdētājs, augsti godātie delegāti. dan Eropa untuk menjadi tuan rumah pertemuan kemitraan parlemen ASEAN Eropa ke-10. First of all, Pirmām kārtām laipni eh, gribētu ļaut, eh, lai jūs man ļautu paust eh, gandarījumu par to, ka Eiropas parlaments tik laipni mūs uzņēma. The House of Representatives of the Republic Indonesia.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 The... Indonēzija piekrīt globālam viedoklim par to, ka klimata pārmaiņas ir daudzdimensionāls izaicinājums, kas prasa multidimensionālu pieeju par politikas veidošanu, par to, lai samazinātu dažādo ietekmi. Attiecībā uz ekonomiku mēs uzskatām, ka nepieciešamība saskaņot ekonomisku izaugsmi ar vajadzību pēc vides ilgspējību. Indonēzijas valdība šobrīd dara visu, kas tā spēkos, lai saskaņotu nacionālo politiku ar globālo diskursu par zaļo izaugsmi, piemēram, uz valdības politika attiecībā uz NGT plus 2015. gadā moratorijas par jaunu koncepciju, par licencēm, par eh, mežiem, par kodras purviem tiek paplašināts moratorijas ir domāts, lai attīstītu uzlabotus procesu zemes izmantošanas plānošanu, lai atļautu eh, datu un informācijas sistēmu pastiprināšanu, lai veidotu institūcijas, kas ir nepieciešams, lai panāktu Indonēzijas eh, zemu emisiju attīstības mērķus. Kanada,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 tata kelola perkebunan kelapa sawit dan instrumen uji tuntas hak asasi manusia dalam industri minyak sawit di Indonesia. Another example in Vēl viens piemērs mūsu pūliņos palielināt ilgspējību mums papildus tam, lai pastiprinātu mūsu obligāto nacionālo standartu uh, bioaugu palmu eļļai, kas saskaņots ar starptautiskiem standartiem. Valdība uh, Uh, veids korektīvas pasākumus nemitīgi attiecībā uz zemes paplašināšanu palmeļai, sadarbības schēmas ar valdības un privātām sektoriem, uh, tātad arī civil uh, pilsonības savienību un ilgspējīgas pārvaldības prakse par palmu eļu. Bet šobrīd šis jautājums tiek izskatīts pārstāvju palātā. Šeit ir doma tāda, lai pastiprinātu uh, palmas eļu plantāciju stādīšanu un arī, lai nodrošinātu due diligence palmu eļus nozarē Indonēzijā. Baik kami untuk menyelamatkan lingkungan dan mengurangi emisi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 terbaik menuju eh, berkelanjutan energi keamanan eh, diversi divers fi, eh, diversifikasi renewable energy Jauna energoavota, liekas, tas ir pamats, lai izglābtu vidi un samazinātu globālo CO2 emisijas pasaulē, palielinot mūsu izaugsmas mērķis, pārējot uz vidas draudzīgu energopolitiku, tas sniedz ieguldījumu ekonomikā. Uh, Uh, citu jautājumu vidū arī darba vietu ražošanā, ieskaitot starp starptautisko atjaunojumu energo aģentūru. Uh, Vairāk miljonu cilvēku strādā visā pasaulē. Pārstāvju palāta Indonēzijas republikā uzskata, uh, ka ir steidzami jāpastiprina pūliņi, lai varētu palielināt apziņas līmeni Eh, parlamentāriešiem par to, cik nozīmīgi ir atjaunojami un ilgspējīgi energoresursi. Pirms dažām dienām mēs uzņēmām otro pa pasaules parlamentāro fórumu par ilgspējīgu attīstību, kas centrējās partnerības jautājumiem. Uh, ilgspējīga enerģija visiem šis fórums ir iniciatīva no Indonēzijas puses un šobrīd. Uh, vienīgais glabārais parlamentārais forums par uh, ilgspējīgas attīstības mērķiem. Un uh, parlamentārieši no 46 valstīm piedalījās, lai apvainītos viedokļiem paraugprāks attiecībā uz energo ilgspējību, drošību un daudzveidību, diversifikāciju. Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, godātie viesi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 Tuhan untuk mempercepat negara EGA sehingga akan siap pada waktunya untuk mendukung kesepakatan Paris tentang uh, perubahan iklim dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Trade plays a Tirzniecība spēlē svarīgu lomu attīstībā un kā lielākā daļa no ekonomikas efektivitātēm tirzniecība bieži ir saistīta ar oglekļa emisijām. Tāpēc ir svarīgi mums uzlabot uh, izplatīšanu un piekļuvi eh, klimatam draudzīgām tehnoloģijām, precēm un pakalpojumiem, lai atbalstītu pāreju uz ekonomiku ar mazoglekļa saturu. Viens no pasākumiem, kur varētu īstenot, ir caur to, ka jāpalielina tirzniecība ar vides precēm. Pasaules tirzniecības organizācija ir daudzpusē tirzniecības sistēma, kas pamatojas uz noteikumiem. Šobrīd ir sarunas par eh, vides preču uh, vienošanos EGA, kas tiek kas izmantos tādas preces, kas sākotnēji ir sarakstā no 54 vidas precēm, kas ir eh, par ko APEC vadītāji par tarifu samazināšanu vienojas 14. gadā, un šobrīd tas paplašinās uz vidas pakalpojumiem. Mēs uzskatām, ka vēl vairāk ir nepieciešams, lai pātrinātu sarunas par EGA, tā lai tas būtu gatavs savlaicīgi, lai atbalstītu Parīzes nolīgumu par klimatu pārmaiņām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 Pēdējais jautājums, kuru gribētu minēt, ir saistīts ar aprites ekonomiku. Indonēzijas valdība šobrīd virza uz to, lai pārietu no lineāras ekonomikas, lai uh, uzlabotu slodzi no dabas resursiem, vienlaicīgi attīstot ekonomiku par cietu atkritumu apsaimniekošu šādas politikas ir īstenošas, bet arī spēkstacija uh, poligonam, lai palielināt enerģiju, tas arī ir izmantots, lai atbalstotu reģenerējušu ekonomiku, kas ir reģeneratīva pēc sava rakstura. Paldies! Thank you, honorable. Paldies, Indonēzijas godātā deputāte par jūsu uzrunu. Šeit ir ļoti daudz pozitīvu ideju, kuras mēs varam šeit izmantot, un es ievēroju, ka jūs minējāt palmu eļas jautājumu, kas, kā es zinu, ir bijis pretrunīgs jautājums diskusijās arī mūsu vidū eh, starp Eiropas Savienību, Indonēziju un Malāziju, un es domāju, ka mēs esam nonākuši pie kompromisa. Kas eh, kliedē daudzas no jūsu bažām, kuras jums bija iepriekš? Parlamentārieši ir apmeklējuši, redzējuši dažus no izaicinājumiem, un mēs to visu esam izmantojuši, bet es gribētu zināt, vai ir eksperti Varbūt šeit deputāti vēlētos atbildēt uz dažām no ierosinātām idejām attiecībā uz to, lai palielinātu uh, tirzniecību ar vidē draudzīgām precēm vai ir kaut kas tā, tam līdzīgs. Vai jūs gribētu izteikties, vai mums virzīties tālāk? Tas ir atkarīgs no jums, ja gribat izteikties. Labi, bet ir daudz interesantu ideju, un es vēl gribu atgriezties pie vēl cita jautājuma, kurš, es zinu, Uh, kuru minēja Norvēģijas kolēģis par platmasām, varbūt, ka mēs varam atgriezties un izskatīt šo jautājumu pēc tam, kad visi būs izteikušies. Tagad man ir godātais senators no Itālijas, senators uh, Francesco Džekabis. Pieņemu, ka šis komentārs ir atšķirīgs no tā, ar kur jūs nācāt klajā beigās. Tā kā jums vārds, lūdzu. Yeah. Madam Chair, yeah. Priekšstādātais kundze, jā, tas ir pilnīgi citādi. Uh, tas ir tas, ko es gribēju pateikt. Faktiski mani stimulē izteikties tas, ko es dzirdēju šo brīdi. Un es personīgi gribētu paust savu viedokli, uzdot jautājumus. Pirms gribētu pateikties jums, tāpat arī ASE par doto iespēju, kā es šeit varu paust īsus komentārus. Tāpat kā Ķīnas draugs uh, to teica agrāk, kams UNC. Es mācījos angļu valodu, nevis angļu valodā runājušā valstī, bet pēc tam, kad man bija 26 gadi, tā kā es runāju angļu valodā ļoti spēcīgu sicīliešu akcentu, ja jums kādas problēmas mani saprast, es vienmēr varu pāriet uz savu dzimto valodu, itāļu valodu. Man ir trīs jautājumi, tāda trīs. Uh, jautājumu izteikumam un trīs jautājumu, ko gribētu uzdot, ko vēl eh, mani motivēja minēt tas, ko es dzirdēju šodien. Es zinu, ka klimata pārmaiņas nepazīst robežas. Šāds paziņojums izskanēja no paša sākuma, un es domāju, par to ir jānoziņo. Tas ir ļoti svarīgi. Šī ir kopīga problēma. Mēs dzirdējām no Norvēģijas eh, kolēģiem, kad mēs runājam par okeānu, mēs runājam par daudzām valstīm, uz kurām atstāja ietekmi okeāns. Bet no otras puses, pat šodien es dzirdēju ziņojumus par nacionālām darbībām cīņā pret klimata pārmaiņām un vidas pārmaiņām. Es īpaši daudz nedzirdēju par kopīgiem puliņiem, kad kaimiņu valstis veido kopīgus projektus. Dažkārt, kad mēs sakam, ka tā ir kopīga problēma, tad ir ļoti parasti arī, ka šī problēma skar kaimiņu valstis. Mans jautājums ir tāds, vai mums vajadzētu uh, stimulēt kooperējošus projektus, kopīgus projektus, it īpaši starp kaimiņu valstīm. Otrs jautājums, un gan problēma jautājums, gan jautājums, ko gribu uzdot, ir tāds, kas ir darīts uz šo brīdi? Un kā Itālijas parlamenta deputāts teica, var būt priecīgs par to, ka Itālija ratificējusi Kyoto protokolu. Uh, tā strādā, lai panāktu šos mērķus, un tā mēģina arī panākt Parīzes līguma mērķus 30 no gada mēs strādājam šajā virzienā, bet pat Itālijas sabiedrībā es pats sev uzdod jautājumu, kas ir mainījies uh, sabiedrībā kopumā un kādas ir izmaiņas sabiedrības attieksmē pret klimata pārmaiņām, ko mēs esam izdarījuši, lai sniegtu informāciju visai sabiedrībai un kopienai, ka ikdienas darbība, kuru mēs veicam, ka tās var atstāt pozitīvu vai negatīvu ietekmi uz mērķu sasniegšanu. Nav jau mērķis kā tāds, kur mēs gribam panākt, lai uzvarētu sporta sacensībās. Tas būs mērķis, kas mums palīdzēs eh, pārveidot pasaulē tā kļūtu labāka dzīvošana. Ko mēs faktiski darām, lai varētu aicināt mūsu sabiedrības piedalīties šajos vispārējos projektos? Un es domāju, ka Uh, ar vispārējo sabiedrību runāt, varbūt tas nav saskaņots ar reklāmas kampaņas tam līdzīgi, bet daudz kas vairāk jādara, lai iesaistītu sabiedrību, kas man noved pie trešā jautājuma - ietekmes ekonomiku. Uh, šis ir uh, šīs grupas tematikas lokā šodien. Es domāju, ka šīs pārmaiņas sniedz arī varams ekonomiski iegumus un labumus. Mēs jau dzirdējām, ka ir liels pieprasījums šodien no daudz valstu puses par tehnoloģiju. Uh, kas būtu vidē draudzīga sadarbības programmām, attīstības veidos par to, kā mēs varam investēt, lai mūsu zeme kļūtu labāka, lai to varētu kultivēt, izmantot lauksamniecības mērķiem, kā mēs varam ieviest tehniku, kas strādā savādāk nekā tā tehnika, kas ir strādājusi līdz šim. Es domāju, tas pats par sevi ir iespēja. Ja? ir īpaši attīstītajām valstīm, ir īpaši tām valstīm, kas lepojas, kā Itālija, piemēram, ka tā ir viena no labākajām valstīm pasaulē, ražojot tehniku, kas tiek izmantota visur pasaulē. Un atkal, es pats sev uzdodu šo jautājumu, ko ir darījusi valdības šo brīdim un ko mums vajadzētu darīt kā politikas veidotājiem, jo um, Mēs likumdevējiem esam tie, kas sniegsim ieguldījumu politikas izstrādē, kas pēc tam tiks izpildīta, ko izpildīs valdības. Kas mums jādara vairāk? Tā, lai mēs šajā lielajā projektā varētu iesaistīt arī privātu uzņēmumus, lai viņi investētu. Investētu tādā veidā, ka gala rezultāts būtu nevien tikai tāds rezultāts, kas palīdzētu mūsu valstīm e, būt draudzīgākām pret vidi, bet lai tās varētu izmantot un arī investēt tajās valstīs, kur tehnoloģija vēl nav un kur tehnoloģija ir nepieciešama. Tā, lai mēs varētu izmantot arī šādu ekonomisko iespēju. Un beidzamais jautājums ir tāds, ka nekas no tā, ko mēs darām, būs efektīvs, ja vien mēs nedarbosimies ar tām valstīm, Uh, kas lūdz palīdzību, uz kurām vislielākā ietekme neaizmirsīsim. Otra grupa runā par migrācijas jautājumiem saistībā ar katastrofām, vides katastrofām. Tas ir liels problēma jautājums, un mēs to nedrīkstam ignorēt, kā daļa no mūsu ekonomiskās analīzes arī dzen. Kā, ja mēs, ja tas, ko mēs darām valstīs, kur mums ir paveicies, kur mēs esam attīstītākas valstis, tāpēc mums ir progresīvākas tehnoloģijas, lielākas iespējas darīt kaut ko labāk varbūt nekā citās valstīs, atcerēsimies, uh, Eh, ka tas viss būtu nepieciešams ar valstīm, kur tas būs nepieciešams. Ja mēs to nedarīsim, tad viņi nepanāks tik ekonomisko attīstību, bet būs humānā ietekme un citas sekas, kā migrācija, piemēram. Paldies! Thank you very much. Uh, a lot of points. Lielas paldies! Daudz no jautājumiem, daudz vielas pārdomām. Es domāju, ka tikai reaģējot uz jūsu pirmo komentāru. Mums ir jārunā vairāk par kopīgu rīcību starp kaimiņu valstīm. Es jūtos ļoti stimulēti, ja pirms vairākām nedēļām es biju ASEAN parlamentārā fórumā, un pirmo reizi es sajūtu, ka visi no parlamentāriešiem no desmit ASEAN valstīm, ka viņi visi runāja par klimata pārmaiņām ļoti līdzīgā veidā. Tas ir milzīgs lēciens uz priekšu salīdzinājumā ar iepriekšējiem laikiem, un es domāju, ka no šādām diskusijām cerams būs vairāk projektu. Mēs pieskārāmies palmu eļai, kas ir jautājums, kas atstāja ietekmi vien tikai uz Indonēziju, Malāziju, bet tas atstāja ietekmi arī uz visu atmosfēru un vidi Dienvidu Austrumāzijā. Līdz ar to, lai arī ko jūs darat, ir jāiesaista visas kaimiņu valstis. Es domāju, ka ir svarīgi to darīt, jo es uzskatu, ka Eiropas Savienība uh, ir tāds projekts, ka mēs esam sapratuši, ka daudzas no šīm lietām, ko mēs darām kopīgiem spēkiem, un ka mums ir projekti, kas ir kopīgi, kur iesaistīts katrs atsevišķs sektors. Es šobrīd runāju par ilgspējīgu, strādāju pie ilgspējīgām finansēm, bet mani kolēģi runa, strādā pie aprites ekonomikas, viņi strādā pie transporta jautājumiem, ilgspējīga transporta. Es zinu, kā šis darbs turpinās, bet es gribētu varbūt pajautāt Napelu kundzei, varbūt ir kādi projekti šāda veida, ko jūs varētu identificēt. Tad Napelu kundze un vēl viena lieta par dažādām iespējām, kas tiek piedāvātas attīstības valstīm. Kas mums ir jādara kā politikas veidotājiem, lai mēs varētu investēt šajos projektos arī? Uh, Varbūt, ka mūsu kolēģis no Rumānijas varētu pieskarties šim jautājumam, ko mēs varētu darīt, lai informētu cilvēkus, tā lai šie veistījumi sasniegtu mūsu cilvēkus vairāk. Un visbeidzot, komentāri no senatora puses. Mums ir jārunā ar tām valstīm, kuras ir vairāk skartas. Un šeit es runājam, nu, Čandra, es domāju, ka jums valsts ir viena no visvairāk skartajām. Varbūt, ka jūs varētu mums dot kādus priekšlikumus par to, uh, ka mums ir jāvirzās priekš šajā jautājumā. Jūs tikai agrāk paudāt dažus priekšlikumus, bet varbūt jums ir vēl kaut kas sakāms, kurš gribētu sākt. Vienalga kādā kārtībā. Jautājums par to, lai atbalstītu projektus uz vietas. Es gribētu atgādināt par savu aicinājumu attīstītajām valstīm sākt otro saistību posmu zaļā klimata fondam. Varbūt Itālijas valdība varētu vēlēties sākt ar šādām saistībām. Mums ir jāuzteic Itālija par to, ka tā ir viena no pirmajām valstīm, kas paziņoja, ka tā pakāpeniski atteiksies no akmeņoklām līdz 25. gadam. Un arī viena no pirmajām valstīm, kas uzņēmās saistības par zaļā klimata finansējumu 14. gadu, varbūt, ka viņi gribētu uzsākt šo procesu ar šādām saistībām. Uh, un ir vairāki projekti, kas nāk no attīstītiem valstīm finansējumam, zaļā klimata fondam, lai gan, protams, mums vēl nav viss pilnīgi atbilstīgi attiecībās projektiem, ir virkne ar uzlabojumiem, ko varētu veikt, bet potenciāli daudz labu projektu, kas nāk no attīstītām valstīm, kas ir eh, fonda priekšā. Es zinu, uh, ka divi gadi, tā tad sagatavošanas periods divi gadi, kad projekts tiek attīstīts, tas ir mūsu kopīgs aicinājums šīm saistībām, lai varētu sākt atkal ar zaļā klimata fondu. Un mēs gribētu uzsvērt šo domu, jo šis ir galvenais finanšu instruments apvienoto nāciju ietver konvenciju par klimata pārmaiņām, un ja mēs negūsim panākumu ar zaļo, zaļo klimata fondu, uh, Tant, es nedomāju, ka būs vēl šāda veida iespējas, lai tas varētu notikt attiecībā uz attīstības valstīm. <sighs> Nu, mēģināšu atbildēt uz dažiem no komentāriem, ko min Itālijas kolēģis, un arī uz dažiem no jautājumiem, ko priekšsādājs kundze minēja. Pirmām kārtām es gribētu teikt, ka klimata pārmaiņas ir atšķirīgas, un mums ir atšķirīgas vajadzības un dažādi izaicinājumi, kas pamatojas uz dažādām vietām pasaulē. Es esmu no mērena klimata valsts. Droši vien vairāk būtu vajadzīgs tādā valstī kā mūsu valsts, lai mēs saprastu un izvērtētu šādu ietekmi, jo dažu gadu laikā jūs redzat tādu parādību, kas agrāk vispār nebija. Kā piemēram, mēs sākām saskarties ar problēmām par tuksnešošanos, mums ir plūdi un sausumi, uh, kas ir ļoti tuvu viens otram. Līdz ar to mēs jūtam, mēs saskaramies ar ārkārtējiem laika apstākļiem un ietekmi ekstremāliem laika apstākļiem, un tas atstāja lielu ietekmi uz mūsu ekonomiku, tam var pamatoties uz to, ka mums ir atšķirīgas vajadzības un izaicinājumi. Es domāju, ka ir kopīgs pamats, un šim kopīgam pamatam ir jābūt drosmei, jo es domāju, tas ir pats galvenais, kas mums ir Eh, ir jāizmanto politiskā līmenī, jo, ja mēs runājam par tādām lietām kā par pārmaiņām, par to, ka pakāpeniski atteikties no akmeņogļu izmantošanas, tā ir viena lieta, galvenā lieta, kas ir nepieciešama, tā ir drosme. Psiholoģiskā līmenī uh, ir nevēlme pār, pret pārmaiņām, šādas pārmaiņas, bet tas ir gluži dabīgi, ka ir tāda nevēlme to darīt. Bet turklāt šīs pārmaiņas nemūs, nebūt nav ērtas, tās ir saistītas ar izmaksām, bet labā ziņa, atkal atgriežoties pie tehnoloģijas, ir tāda, ka šodien šīs izmaksas ir tādas, kuras varam atļauties. Tas nav tā kā pirms dažiem gadiem, kad tehnoloģijas vēl tikai tika testētas. Šobrīd ir šīs tehnoloģijas, kas tiek nodotas tirgiem un uh, reālām ekonomikām, tāpēc šobrīd var atļauties pieņemt šādu lēmumu, ja mēs domājam par vidēja vai ilgtermiņa plānu. Tālāk par sadarbības projektiem, un es domāju par kaimiņu valstīm runājot, tas ir viens solis, kas mums ir nepieciešams, varbūt tas ir nākamais līmenis, kur vajadzētu izmantot. Viena lieta, kas ir ļoti parasta Eiropā, kopīga, ir diskusijas par energo drošību un par enerģētikas tirgu. Šis ir Eh, galvenais bažu moments, kas liek mums izmantot eh, fosīlos kurināmos un akmeņogles kā enerģiju, kur visa teicas vajadzīgs kā rezerva mūsu energosistēmām. Tiklīdz mēs apvienosim spēkus, mums būs tāds enerģētikas tirgus un mēs varēsim atdrošināt, atrisināt energo piegāžu problēmu un bailes, tad es domāju, ka varēs drošāk pāriet uz eh, nulles oglekļa ekonomiku un es domāju, ka tā arī vajadzētu darīt. Un arī man patika komentārs par iespēju par to, ka klimata pārmaiņas ir iespējas. Pilnībā tam piekrītu. Atgriežoties pie tā, ko kolēģi no Norvēģijas, no Progresa partijas teica par okeāniem. Savā runā es mēģināju pievērst uzmanību tehnoloģiju un drosmei, kas ir divi virzieni, kuros mums vajadzētu iet. Man ir piemērs, ka ir viens projekts, kad ir jūras, aļģu fermas, kas var atrisināt divas galvenās problēmas, jo tās var būt lielisks pārtikas avots un vienlaicīgi arī var darboties kā zaļās plaušas mūsu okeānos. Uh, Uh, no gaisa piesaistot oglekli. Tādas lietas attiecībos tehnoloģiju un kā to pārvest un kā izmantot šos risinājumus, kas mums šobrīd nav. Es saku, šodien mēs varam tos atļauties. Tas ir tas, par ko mums ir jārunā kopīgiem spēkiem. Jo dažkārt viens risinājums var tikt piemērots vienā zemes pusē un cits, citā, piemēram, pie mums nav piekļuvis okeāniem, bet varbūt, ka mums ir citi līdzekļi, kā mēs varam risināt šo problēmu. Uh, Mums ir viena no lielākajām neskartajām meža teritorijām visā Eiropā, un tās ir vēl zaļās plaušas, kas var attīrīt gaisu, un tas mums ir nepieciešams. Tā kā tik līdz mums būs drosme. Un kad mums būs šāds konteksts, kur mēs varētu diskutēt par šiem jautājumiem kopīgiem spēkiem, tas nozīmēs, eh, ka, lai gan mums ir atšķirības dažādās globālās vietās, bet tas viss mūs ats, eh, viss ietekmē mums globālā mērogā un atstāja šo ietekmi uz mums. Un mana atbilde uz jautājumu par to, kā attīstītās valstis var palīdzēt tām valstīm, kas ir visneaizsargātākās. Es domāju, ka šāda veida platforma, kā Āzijas Eiropas parlamentārās partnerības fórumi, ir pati labākā vieta, kur novadīt šīs diskusijas, kas faktiski nozīmē un norāda veidu, kā iet uz priekšu, veidojot konstruktīvas partnerības un attīstītās valstis, ja tās pauž interesi novadīt šāda veida partnerību, lai atbalstītu visneaizsargātās valstis, tad ļoti lielā mērā tas ir iespējams. Ir iespējams, lai būtu strateģisks mehānisms, lai tas viss varētu tikt izveidots, lai veidotu šādu sadarbību. Tas ir iespējams. Runājot no savas valsts, Bangladešas viedokļa, kas ir viena no neaizsargātajām valstīm visā pasaulē attiecībā uz eh, negatīvu ietekmi no klimata pārmaiņām, mēs esam izveidojuši klimata pārmaiņu trasta fondu ar mūsu resursiem un attīstītās valstis, ja tās ir ieinteresētas, var sniegt ieguldījumu šajā uh, Eh, klimata pārmaiņu trasta fondā, ko mēs esam izveidojuši ar saviem resursiem, ir iespējas iesaistīties ar valsts investīciju plānu um, vides, mežsēmniecības un klimata pārmaiņu sektoros Delta plānu 22100. Arī to mēs esam pieņēmuši. Tur nepieciešamas lielas investīcijas resursu mobilizācija, lai varētu efektīvi to īstenot. Līdz ar to uh, ir lielas iespējas iesaistīties. Es domāju, ka ir svarīgi paust interesi un arī īstenot to pašu, veidojot konstruktīvas partnerības. Tomēr es domāju, ka vairāk par visu pats svarīgākais ir politiskā griba no to valstu puses, kas gribētu iesaistīties šādās partnerībās. Paldies! Paldies! Liels! Un es atvainojos, ka tā izdevē nācās gaidīt tik ilgi, bet joprojām ir saraksts arī es jums taizemē tā, vārds tagad lūdzu. Lielas paldies! Prieksēdētāju kungs un kundze, augsti godātie viesi, dāmas un kungi, liels paldies, ka devāt mums iespēju padalīties ar taizemes pieredzi. Nevar noliegt, ka klimata pārmaiņas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem cilvēkiem, jo raksturs ir nekontrolējams. Tie ir dabas spēki, kas prasa efektīvu plānošanu un īstenošanu katrā valstī. Un tas prasa sadarbību starp ieinteresētām pusēm visos līmeņos, lai varētu atrisināt šo problēmu. Nacionālajā Eh, darbā kristāte tika pēc aplaisēm noteikts, ka klimata pārmaiņas 1,2 eh, miljardus darba vietas apdrauda tīpaši lauksaimniecībā, zivsaimniecībā un mežsaimniecībā. Tieši tāpēc dalībnieki, kas iesaistīti klimata pārmaiņu pārvaldes jautājumos, tam ir jābūt veidotam, lai proaktīvāk darbotos, lai veidotu proaktīvāku pieju, uh, kas pamatotos uz kopīgu, bet dalītu atbildību un respektīvām arī e, kapacitātes iespējām apvienoto nāciju ietvarā, ietvara konvenciju par klimata pārmaiņām, UNFCCC. E, attīstītām valstīm ir jābūt vadītājām, vadošajā lomā, lai samazinātu siltumnīcu gāzu emisijas un lai tās varētu palīdzēt attīstības valstīm un vismazāk attīstītām valstīm ar savām atziņām. Dāmas un kungi, ņemot vērā geogrāfiju un tropisko klimatu, tā zeme ir saskārusies ar ietekmi, eh, ko atstāja klimata pārmaiņas, un tas jau notika vairāku desmit gadu laikā. Ievērams piemērs notika 2011. gadā kad tā zeme saskārās ar vislielākajiem plūdiem pus eh, tad, gadsimta laikā. Vairāk nekā divas trešdaļas valsts eh, bija eh, cieta no plūdiem. Tas atstāja milzīgu ietekmi uz valsts ekonomiku, rūpniecības nozari un arī sabiedrību. Vesla virkne rūpnīcām tika slēgtas. Cilvēki kļuva bezdarbnieki. Un arī samazinājās investoru pārliecinātība. Pasaules banka veica aplēses un noteica, ka kaitējums ir 44 miljardi ASV dolāru šādā apjomā, kas noved pie taizemes ekonomikas pagrimuma klimata pārmaiņas, kļūst par vienu no taizemes prioritātēm un Šis jautājums ir iekļauts nacionālajā ekonomikā un arī e, sociālās attīstības plānā kopš 2012. gada un arī uz 20 gadiem mūsu strateģiskajā ietvarā ar mērķi uzlabot izglītību, zināšanu līmeņa pieaugumu un kapacitāti klimata pārmaiņu jomā, mazināšanas pasākumus un adaptāciju izmantojot. Un mēs uzskatām, ka kapacitātes pastiprināšana attiecībā uz klimata eh, pārmaiņām, ka tam ir jābūt tādos sektoros kā ūdens resursi un atkrituma apsaimniekošana, lauksaimniecība un pārtikas piekāpšanas drošība. Tas ir ļoti svarīgi, lai eh, klimata pārmaiņu ietekme varētu tikt samazināta. Dāmas un kungi, kā parlamentāriešiem, mums ir cieši jāsadarbojas ar administratīvām nozarēm attiecībā uz efektīviem līdzekļiem, lai varētu risināt globālos izaicinājumus. Efektīvi likumi ir svarīgi instrumenti šajos gadījumos - likumi un regulējums. Tiem ir jābūt nevien tik aktuāliem, bet tiem ir jābūt arī izpildītiem visaptvarošā veidā, ņemot vērā to, ka ekonomik, ietekmi uz ekonomiku izraisa klimata pārmaiņas. Taizemes gadījumos vairāki tiesību akti ir bijuši pieņemti Nacionālā likumdošanas asamblējā. Un tas ir apstiprināts. Eh, tātad Taizem ir atveicējusi Parīzes nolīgumu un arī grozījumi uh, tiesību aktos, kas ir domāti, lai saglabātu vides resursus, to pārvaldību un atbalstītu atkritumu, uh, atkritumiem uz enerģiju veidot politiku. Šie legislatīvi darbības veidi nodrošina to, ka valdība ir efektīva likumīgi instrumenti, lai varētu risināt problēmas. Dāmas un kungi! Ņemot vērā 2011. gada briesmīgos plūdus, Taizeme pievērš lielāku uzmanību klimata pārmaiņām un jautājumiem, kas ir saistīti ar to nevien tikai publiskā un privātā sektorā, bet arī uh, katram personīgi ir jāņem vērā klimata pārmaiņas. Šādai situācijai ir nepieciešams pilnīgs atbalsts no visu interesēto pušu puses, lai varētu rīkoties un sadarboties, lai šī pasaule kļūtu par labāku vietu, kur dzīvot mums un arī turpmākajām paudzēm. Paldies! Thank you very much, Thailand. Paldies Taizemes pārstāvim. Es augstu vērtēju jūsu izteikumus, bet ņemot vērā to, ka mums nav daudz laika, došu vārdu vēl Filipīnām, bet ir jāuzklausa vēl Bruneja, Vietnama un Kipra. Uh, Eh, ja cita neviena nav, kas vēlētos izteikties, tad arī liekam punktu runātājs sarakstā. Tagad došu vārdu Filipīnu pārstāvim lūdzu. Esiet lakonisks. Jā, man ir tikai jautājums. Es gribēju eh, jautāt eh, diviem paneļa runātājiem, kas runāja par cīņu pret klimata pārmaiņām, par ASEAN valstīm. Uh, ASEP TEN rītdien parakstīs deklarāciju. Tas ir viens no būtiskākajiem dokumentiem, ko pieņems šis fórums. Es gribēju tikai jums pateikt, ka šeit nav tā uh, uzsvērts uh, finansējums, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām. Vai, mm, Jūs uzskatāt, ka šīs finansējums tur ir pietiekami labi pieminēts. Es gribēju pavaicāt uh, diviem paneļrunātājiem. Nu, pārskrienot ar acīm šim dokumentam, atrodu finansējumu pieminētu tikai 26. punktā. Vai jums šķiet, ka tas ir pietiekami daudz? Uh, ASEPTEN mudina valdības un startautiskos donorus koordinēt attīstības palīdzību, veicināt tirzniecības politiku, lai varētu īstenot Parīzes vienošanās detaļas un tā tālāk. Nu, es nezinu. Attiecīgo rīcības plānu finansējumu tas tā pārāk neuzsver. Es domāju, tā būtu lieliski iespēja tomēr pieminēt šo atsauci, šo atsauci iekļaut tekstā. Uh, Es nezinu, vai procedūra mums atļauj iesniegt grozījumus uh, par šo deklarāciju. Paldies! Paldies! Es varu precizēt, saka Gilas kundze. Bija iespēja grozīt šo deklarāciju, bet pirms sākās šī sanāksme, jo teksts jau tika izsūtīts visiem klātesošiem, visiem dalībniekiem. No rīta vēl tika strādāts pie deklarācijas, jebkurš no delegātiem būtu varējis pieprasīt, lai konkrētas atsauces tiktu iekļautas tekstā. Diemžēl tagad jau ir par vēlu deklarā, par deklarācijas tekstu, visas puses jau ir vienojušās. Ir ļoti grūti tagad uh, kaut ko vēl mainīt ar atpakaļējošu spēku. Uh, Es, protams, saprotu, ka vajag būt tādai spēcīgākai atsaucēji uz klimata pārmaiņu programmu finansēšanu. Nākotnē, nākamajā ASEP eh, deklarācijā to noteikti varētu ņemt vērā. deklarācija, par to jau ir panākt vienošanās. Man šķiet, tā jau ir atrodama tīmekļa vietnē tagad. Nu, tad būtu grūti vēl uh, pieprasīt, lai visi ASE partneri tagad piekristu grozījumiem. Ja esat par to noraizējies, mēs esam to visu, protams, atzīmējuši, un ja kāds no paneļa vēlētos izteikties, viņš to varētu darīt, bet tomēr laika taupīšanas nolūkos dot priekšroku izteikties citiem. Bet noteikti pasākuma organizatori tiks par to informēti. Filipīnu pārstāvis izsakās vēlreiz. Jā, es saprotu, ka nu, vairs grozījums nav iespējams rakstiski iesniegt, bet varbūt, ka uh, paneļa runātāji varētu tagad vismaz mutiski reaģēt, bet varbūt mēs varētu uz to atbildēt pašās beigās, saka Gīles kundze. Es gribētu runāt vēl trim citām delegācijām uh, vārdu. Mums uh, jau laiks uh, minus papēžiem. Mēs gribētu vēl dzirdēt arī atbildes no visiem paneļa runātājiem. Paldies, noteikti priekšsēdētājs kundze saka Filipīna delegāts. We have to make a quick move forward and I would like. Mums nav laika kavēties. Došu tagad vārdu <coughs> delegātam no Brunējas, lūdzu. Thank you. <coughs> Thank you, Mr. Chairman for, going, uh, for giving Brunei the floor. Uh. Paldies, ka devāt vārdu Brunejai. Gribētu sākumā citēt franču prezidentu, kādreizējo franču prezidentu François Hollandu. Viņš teica, ka uh, cilvēciskas būtnes posta dabu, vidi tieši tādēļ, Cilvēkiem ir jāuzņemas sava atbildības daļa, domājot par nākamajām paaudzēm. Klimata pārmaiņas rada cilvēki paši, radot uh, siltumnīca efekta gāzu emisijas, kas rodas uh, kurināt fosilo degvēlu un arī uh, ko rada industrija. Mums ir jācīnās pret klimata pārmaiņām. Un, uh, ņemot vērā pašreizējo izmešu apjomu, ir lēšams, ka temperatūra līdz 2050. gadam varētu pieaugt vairāk nekā par diviem grādiem pēc Celsija. Uh, Ja turpināsim izmantot fosilā, fosilo kurināmo, šis risks patiešām ir reāls. Mums ir jāpāriet uz tīrāku enerģiju. Visiem ir jādomā par to, kā cīnīties pret klimata pārmaiņām un Arī jau Rio konferencē eh, savulaik tika pieņemti ļoti svarīgi mērķi, arī tūkstošgadus attīstības mērķi, kas ir jāīsteno. Eh, mēs nedrīkstam aizmirst arī mežu izcēršanu. Uh, mežu zudumu, degradāciju. Ļoti daudzi tropu meži tiek vienkārši izcirsti, un tas, diemžēl, arī rada papildus oglekļa emisijas, jo vairs nav koku, kas to varētu absorbēt, un ekosistēmas patiešām tiek spēcīgi iedragātas. Mums ir jāsaglabā mūsu biodaudzvedība un jāizvairās no liela posta. Ja siltumnīca efekta gāzu emisijas turpinās pieaugt līdz 2050. gadam, mēs nesasniegsim Parīzes nolīguma nospraustos mērķus. Klimata pārmaiņu efekti rada augstāku temperatūru, liek celties ūdens līmenim un rada arī neatgriezeniskus postījumus dabā. Atminēsimies, ka tāda problēma kā jūras līmeņa, ūdens eh, līmeņa celšanās pirmām kārtām skar eh, salu valstis un piekrastes reģionus, eh, kas ir īpaši apdraudēti un nodara kaitējumu arī vietējiem strādīgajiem zvejniekiem. Tas, protams, eh, nelabvēlīgi ietekmē valsts IKP, ekonomisko izaugsmi un eh, koku izciršana arī eh, nu, ir novedusi pie tā, ka viesuļvērs un orkāni rada daudz smagākas sekas nekā līdz šim. Ir aizvien vairāk plūdu, tas nelabvēlīgi ietekmē valsts drošību. Augsta temperatūra mums ir atnesusi karstumā viļņus, tas rada arī daudzās valstīs meža ugunsgrēkus, kas izposta pamatiedzīvotāju īpašumus un pajumti. Tāpat arī um, bio daudzveidība, augsne pasliktinās, pasliktinās augsnes kvalitāte arī ilgstošo sausuma periodu dēļ. Uh, un tas arī nelabvēlīgi ietekmē drošību. Brūnējai kopš 2007. gada ir uh, klimata pārmaiņu uh, paneļa dalība valsts. 2008. gadā Mēs arī pievienojāmies uh, Dohas nolīgumam un 2000, kā arī Kyoto protokolam. Mums ir, bija jānosaka saistoši emisiju uh, ierobežošanas mērķi. Uh, Un Brunei ir maza valsts, mēs radām ļoti mazu uh, emisiju apjomu, mēs esam noraizējušies. ka uh, visi pietiekam lielā mērā neuzņems savu atbildības daļu, lai um, pasargātu planētu pret klimata pārmaiņām. Mums ir izveidots nacionālais plāns, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām. Mēs uh, mēģinam apzināt uh, dažādas mehānismus uh, tuvākā un tālākā nākotnē, vairāk izmantot vēja turbīnas un uh, saules baterijas, lai radītu tīru enerģiju. Ir arī piesaist, ir plānots piesaistīt vērienīgas investīcijas. Uh, lai par 25-30% samazinātu CO2 emisijas. Mēs esam eh, vēlējušies līdz 2035. gadam samazināt energopatēriņu par 60% salīdzinājumā ar 2009. gada līmeni. Ir eh, par 10%, ir jāparūpējas līdz 35. gadam 10% no visas izmantotamās enerģijas būtu no uh, atjaunīgiem energoavotiem. Ir arī jāturpina. Uh, mežu stādīšanas um, pasākumi, panākot, lai meži uh, ieņemtu 55% uh, no mūsu valsts teritorijas līdz 2035. gadam. Un ir jāatsakās arī no kodola enerģijas. Mūsu projekti ir patiešām ļoti vērienīgi, bet visiem ir jāuzņems sava atbildības daļa, un arī šī gada oktobrī jau arī ir paredzētas vairākas aktivitātes. Brunējai ir arī tropu meži. Mēs piedalāmies kopā ar Borneo un Indonēziju mežu saglabāšanas un apzaļumošanas sistēmā. Paldies! Oh, thank you, thank you very much for your... Paldies, paldies par jūsu uzstāšanos. Mēs vēlētos arī nedaudz laika atvēlēt diskusijām šīs sesijas beigās. Lūdzu, tagad nākamais runātais no Vietnamas. Un nu, lūdzu, neaizmirstiet eh, stādīties priekšā. Paldies! Godātie līdzpriekšsēdētāji, godātie Eiropas parlamenta deputāti, godātie viesi, liels paldies, ka devāt man vārdu. Es um, Vietnamas asamblējā esmu tehnoloģiju, vides un zinātnes komisijas priekšsēdētāja vietnieks, un es gribēju pastāstīt, eh, par ko mūsu panelis šo pēcpusdienu apspriedās. Jāsaka, ka, protams, arī Vietnamai eh, klimata pārmaiņas nav pagājušas secen. klimata pārmaiņu ietekmes indeksā mēs esam treš, 13. vietā kā valsts, kuru tās varētu skart vissmagāk. No 60. gadiem pagājušā gadsimtā līdz 2015. gadam mēs esam piedzīvojuši uh, vairāk kā 200 dažādu uh, dabas katastrofu, vairāk kā 300 cilvēki ir gājuši bojā. Uh, Ja uh, jūras līmenis pieaugs, kā tas ir aplēsts, 5% no uh, lauksaimniecība apstrādājumā zemes iezudumā, sāks, protams, pamazināsies eh, ražošanas apjomi un tas nelabvēlīgi ietekmēs IKP. Mēs ļoti labi apzināmies šī globālā izaicinājuma apmērus, tādēļ esam arī pārakstījuši vairākas, vairākas starptautiskas līgumus un apņēmušies cīnīties pret klimata pārmaiņām. Ir jāuzlabo arī uh, likumdošanas ietvars, eh, lai varētu ieviest tādus aktīvākus rīcības plānus, samazinot CO2 emisijas, izmantojot zaļāku enerģiju. Mēs vēlamies arī ierobežot vai arī aizliegt vairāku kaitīgu produktu un materiālu izmantošanu, piemēram, arī plastmasas aizliegumu ieviest, lai labāk varētu reaģēt uz klimatu pārmaiņu sekām. Bet eh, mums ir tik daudz izaicinājumu, ka ir grūti visu paveikt. Klimata pārmaiņas patiesībā uh, virzās uz priekšu ātrākā tempā, nekā esam to prognozējuši. Tie ir jauni uzdevumi, jauni pienākumi, kas jāuzņemas. Koordinācija, īstenošana, pārvaldība. Visām struktūrām ir jāuzņemas uh, sava atbildība un savu pienākumi. Arī reģionos uh, notiekošais netiek pietiekami labi koordinēts, nav pilnvērtīgas likumdošanas harmonizācijas. Mums ir jāveic arī ietekmes izvērtējums katram jaunam likumam. ir jāuzlabo koordinācija starp uh, startautisko klimata pārmaiņu paneli uh, un Parīzes vienošanos. Vietnamai ir daži priekšlikumi šajā kontekstā. Pirmām kārtām izveidot uh, un veicināt ASEP un ASEAN uh, koordinācijas mehānismu, pievēršoties tieši konkrētiem tematiem un uzdevumiem, runājot par reģionāliem uzdevumiem un arī par plašāka mēroga pienākumiem. Mēs varam mainīties ar informāciju, piemēram, kā samazināt atkritumu apjomu, veikt eh, tehnoloģiju pārnesi, koordinēt pāraugu praksi. Arī vides audits ir ļoti labs instruments. Tas gan ir jauns instruments, ko esam izveidojuši. Lai gan vajadzētu domāt par, tādām, par tādiem politiskiem lēmumiem, kas ir eh, atbilstoši pielāgoti atsevišķiem tautsājumniecības sektoriem. Mēs esam arī uh, pieņēmuši programmu starptautiskajai sadarbībai un pārobežu sadarbībai runājot par ūdens resursu apsaimniekošanu, lai samazinātu klimata pārmaiņu negatīvo seku ietekmi uz tiem, uz tām kopienām, kas dzīvo upju uh, vai citu ūdens gultņu krastos. Otrām kārtām. Protams, ir um, jāmobilizē finanšu resursu plūsma, tas ir ļoti svarīgi. Paldies par uzmanību! Thank you. Thank Paldies! Visbeidzot, vēlētos dot vārdu. Also introduce yourself briefly. Yeah. Vārdu nākamajam runātājam no Kipras. Paldies! Es esmu Nikos Ponaritis no Kipras parlamenta. Esmu arī Finanšu un ilgspējīgas attīstības komitejas priekšsēdētājs Kīpras parlamentā. Mēs arī sadarbojamies ar Āzijas parlamentiem un gribēju pateikt, ka domājot par mūsu atrašanās vietu, mēs kā sala arī. Uh, atrodamies eh, tādos visai interesantos apstākļos. Mēs esam pie. Uh, atrodamies pie Eiropas Savienības austrumu robežām. Mēs esam pilntiesīga Eiropas Savienības dalība valsts, bet mēs arī atrodamies ļoti tuvu Āzijai. Politiski mēs esam piederīgi Eiropai, bet geogrāfiski eh, drīzāk Āzijai. Tādēļ gribēju pateikt, ka Mums visiem ir jāuzņems sava atbildība neatkarīgi no tā, kur mēs dzīvojam. Papildināšu Vietnams delegāta teikto, ir jārada nepieciešamie instrumenti, lai atvieglotu sadarbību starp Āziju un Eiropu. Tas varētu būt viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas mums nodarbina tieši šobrīd. Ņemot vērā savu atrašanos Kīpra ir gatava. Izveidot uh, šādu sadarbības instrumentu un varbūt pat šādu struktūru izvietot mūsu teritorijā. Un tādā veidā varētu arī satuvināt cilvēks no dažādiem kontinentiem, kas varbūt it kā atrodas uh, kilometru ziņā tālu cits no cita, bet uh, pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, uh, Mēs vienmēr varam palikt kontaktos. Dārgie draugi, pārēja uz atjaunīgiem energoavotiem ir tā labākā stratēģija, lai varētu veicināt ilgtspējīgu attīstību. Kipras energopolitika eh, sasaucas ar ANO nospraustajiem mērķiem un, protams, Parīzes eh, nolīgumu kā arī ES Savienības, e, Eiropas Savienības normām attiecībā uz kaitīgo vielu izmešiem, planētas sasilšanu un klimata pārmaiņām. Centīšos runāt lakoniski sakarunātājs. Gribēju atgādināt, ka Kiprā ir izvērsta programma lai uh, pēc iespējas vairāk mājasaimniecību varētu aprīkot ar uh, saules baterijām. Saules enerģija tiek izmantota arī kūrināšanai, elektrības ražošanā, arī uzņēmumos un jāsaka, kā pārēķinot uz vienu iedzīvotāju Pie mums valstī ir visvairāk augstā ūdens ražošanas iekārtu, kas tiek darbināts pateicoties tieši saules enerģijai. Tie ir tātad konkrēti mērķi, ko esam jau īstenojuši. Ražojot atjaunīgo enerģiju, mēs jau esam arī jau guvuši ļoti daudz vērtīgas pieredzes. Jā, Kiprā bieži spīd saule, Un mums ir varbūt vieglāk izmantot saules enerģiju nekā citviet, bet tas ir eh, ļoti labs eh, instruments, kā palīdzēt, kā, kā palīdzēt mūsu tautsainiecībai, kā aizsargāt vidi un arī, protams, domāt par oglekļa emisiju samazināšanu. Noslēgumā gribēju teikt, ka ir labāk jākoordinē dažādi pasākumi, izmantojot atjaunīgos energo avotus. Lai resursus varētu izmantot taupīgi un ilgtspējīgi, citus resursus, kas nav atjaunīgi. Īstenojot ilgspējīgas attīstības mērķus, mums alaži ir jāpatur prātā klimata pārmaiņas. Klimata pārmaiņu negatīvās uh, sekas ir uh, jāsamazina, cik vien tas ir iespējams. Rītdien es arī vēl uzstāšos plenārsēdē ar atvadu runu un esmu priecīgs, ka varēju izteikties jau tagad. Paldies! Paldies! ka jūs uh, mūs iepazīstinājāt ar Kiprā sasniegto progresu. Kolēģi, mums ir tūlīt jābeidz šī sēde. Es gribētu no savas puses uh, pateikt uh, dažus atvadvārdus, bet ir vēl um, Filipīna delegāta neatbildētais jautājums palicis. Un varbūt, ka paneļa runātāji varētu minūtes laikā apkopot šeit dzirdēto un gribētu teikt arī senatoram Džekam Vorsam uh, dot vārdu. Tātad dotu vārdu katram pa minūtei, un es uh, pateikšu arī noslēguma runu, un došu vēl vārdu arī referentam. Tas jums ir paprātam? Lūdzu, lūdzu, jums vārds. No Bangladešas lūdzu delegāte, paldies. Es tikai vēlējos atbildēt uz Filipīnu uh, delegāta izteikumiem par klimata finansējumu. Neapšaubāmi tā ir neatņemama mūsu diskusiju sastāvdaļa, tad, kad mēs runājam par uh, šī izaicinājuma pievarēšanu, bet tā kā mēs to nevarējām uh, vairs pieminēt ASEP deklarācijā, mēs tomēr varam apzināties, ka starp rindiņām eh, šis lūgums, šī atsauce ir izlasāma, tur ir pieminēti dažādi starptautiski mehānismi. Tādā netiešā veidā tas tomēr šeit ir atrodams. Resursi, resursu apsaimniekošana, budžets, finansējums, klimata fonds, tas viss deklarācijā ir atrodams. Es domāju, ka zināmā mērā tas ļaus izgaisināt jūsu bažas. Un vēlāk mēs to varam varbūt vēl tā labāk tekstā uzsvērt. Paldies! Lūdzu, nākamais delegāts Kolinkungs, paldies! Es sev atvēlēto minūti izmantošu galvenokārt atbildot Filipīnu delegāta ja, jautājumu. Jā, finanšu instrumenti mums ir nepieciešami. No rīta es piedalījos diskusijās, mēs kopā gatavojām šo deklarāciju, bija daudz labu domu graudu, kas izskanēja šajās visai garajās diskusijās, un arī jūs šeit piemināt 26 izstrādāja četrus uh, priekšlikumus. Varbūt, ka mums vajadzētu vēlreiz pārbaudīt šo deklarāciju, kas izkristalizējās diskusijās. Tā tagad ir pieejama tīmekļa vietnē. Jā, nu varbūt kaut ko ir mm, bijis iespējams šeit uzlabot, nopulēt un finansējumu tā spilgtāk vēl izcelt. Es gribu pieminēt arī 27. punktu tajā pašā sarakstā, kur ir eh, runāts par finanšu resursiem, un tur ir arī valstis tiek mudinātas sadarboties, lai piesaistītu vairāk finansējumu, cīnoties pret klimatu sekām. Finanšu instrumenti mums ir nepieciešami. Tāpat eh, tas viss, protams, ir jāplūko šodienas kontekstā. Kad viena liela valsts uh, izstājās no Parīzes nolīguma, radās risks, ka mums vajadzēs atkārtot savus apņemšanās. Tie, es gan domāju, ka šīs dienas deklarācija demonstrē, mēs visi esam gatavi strādāt, lai uh, sasniegtu nospraustos mērķus un uh, mazinātu klimatu pārmaiņu radītās sekas. Deklarācijā ir daudz labu atziņu, un uh, tur tiek pieminēta, piemēram, migrācija un citi faktori. Uh, tas uh, bruģē arī ceļu turpmākām diskusijām par jūsu minētajiem finanšu instrumentiem. Un man šķiet uz pārējiem jautājumiem par procedurālajiem aspektiem uh, jau atbildes niedza priekšsēdētājs kundze. Es uh, tikai noslēgumā pateikšu, ka mums ir nepieciešama drosme, sadarbība un tehnoloģijas. Paldies! Yeah, I'd like to speak for one minute on... Paldies! Divi jautājumi vienā minūtē. Pirmām kārtām pēc prezentācijām tas bieži netika pieminēts, bet gribēju teikt, ka Āzijā valstīm vajadzētu arī runāt par zemes izmantošanu, domājot eh, par to, ka eh, prioritāte ir jāpiešķir eh, pārtikas ražošanai un pirmām kārtām, lai sektu pieprasījumu pašmājās, nevis lai eksportētu šos produktus. Uh, Otrām kārtām jāsaka, ka e, pušu konferencēs esmu piedalījusies pēdējo 12 gadu laikā katrā konferencē, pat pēc Parīzes vienošanās attīstības valstis e, tā ļoti atturīgi runāja par finansējumu, par e, 100 miljārdu dolāru gadā piešķiršanu šo mērķu sasniegšanai. Manuprāt, ir jāizmanto jebkura iespēja, lai turpinātu atgādināt, ka dotais vārds ir jātur un ka jābūt arī skaidriem datumiem noteiktiem, kad šis finansējums tiks piešķirts. Paldies! Tagad došu vārdu līdz priekšsēdētājiem profesoram Jantam, lai viņš arī varētu šo to piemetināt. Paldies! Es gribēju īpaši pateikties eh, kolēģim no Itālijas Viņš teica, ka visiem ir jāsadarbojas kopīgiem spēkiem šādu kopīgu pūliņu. Rezultātus mēs jau varam redzēt gan Ķīnā, gan arī starptautiskā līmenī. Es gribēju izmantot izdevību un pateikties Itāļu valdībai, kas piešķīra, kas Mums eh, universitātē palīdzēja, mūsu universitātes eh, teritorijā Ķīnā palīdzēja uzcelt veselu lielu celtni, ko darbinām simtprocentīgi ar saules enerģiju. Es pats esmu, es pats eh, pasniedzu Čimhau universitātē Un mēs arī sadarbojamies ar Toyotas pētniecības institūtu. Šī gadsimta sākumā Massachusettsas Tehnoloģiju institūts, Cambridge's universitāte, Lielbritānijā un mūsu universitāte Ķīnā izveidoja zemu, zema oglekļa programmu Mēs arī izveidojām Ķīnā ļoti lielu uh, vides izpētes centru. Mēs varam vēl daudz vairāk šādu piemēru jums minēt. Esmu visai optimistiski noskaņots raugoties uz to, ka ir aizvien vairāk uh, startautisko donoru, kas ir gatavi apvienot savus spēkus, lai ātrāk nonāktu pie rezultāta. Mēs vēlētos to um, uzteikt un uzslavēt. Paldies! Thank you very much and. Paldies! Mēs šodien dzirdējām daudzus izcilus piemērus, kā atsevišķi valstis gan uh, Āzijā, gan Eiropā var cīnīties pret klimata pārmaiņām. Es tikai gribētu uh, šeit rezumējot pieminēt uh, vairākas uh, atziņas, kas varētu būt svarīgas mūsu referentam, kad viņš uzstāsies rīt no 9.45 līdz 10.30. Būtu ļoti jauki, ja jūs būtu klāt šajā laikā. Bet kas bija tās svarīgākās atziņas, ko guvām šodien? Daudz runātāji teica, ka attīstības valstis ir vismazāk aizsargātās, ja runājam par klimata pārmaiņām. Uh, Lauksaimniecība izskanēja bieži, tas e, ļoti daudziem rada bažas, jo Āzijā vairākums iedzīvotāju tieši lauksaimniecībā nopelna savu eksistenci. Daudzi runātāji teica, ka ir jābūt piekļuvēji tīrām tehnoloģijām, lai varētu cīnīties pret klimata pārmaiņām. Es uzskatu, ka Eiropas Savienība var arī kaut ko darīt lietas labā, dalīties savā pieredzē, savās zināšanās ar citiem, un ir jābūt arī finansējumam, lai labāk varētu piekļūt tīrām tehnoloģijām. Tas noteikti arī vēlāk tiks atspoguļots mūsu deklarācijās. Tika runāts arī par tīru ir klimata fondu, arī attīstību tajām valstīm. Tajā ir jāiemaksā savas daļas. Tika pieminēti nacionālie pasākumi, tika, tikām iepazīstināti ar valstu rīcības plāniem. Godātais uh, Itālijas senators arī ļoti labi atspoguļoja, kā kaimiņu valsts var labāk sadarboties, lai cīnītos pret klimatu pārmaiņām. Uh, Āzijas valstis noteikti šo iedvesmojošo piemāru, um, piemēru izmantos, lai kopīgiem spēkiem ar kaimiņiem cīnītos labāk pret klimatu pārmaiņām. Atgriežoties pie uh, Norvēģu delegāta izteikumiem, uh, vai CO2 emisijas ir iespējams Āzijā uh, samazināt. Protams, arī ir jācīnās pret plastmasas izmantošanu jebkurā vietā, gan uh, Āzijā, gan arī citos kontinentos. Par to esam arī nesen debatējuši. Protams, ir. Tas viss jāpapildina arī ar atbilstošiem likumdošanas instrumentiem, lai panāktu tik nepieciešamās pārmaiņas sabiedrībā. Indonēzijas delegāti pieminēja PTO vienošanos, PTO sistēmu un vides produktu vienošanos. Senatora kungs, jums noteikti būs, ko pēc tam pašmājās pavēstīt saviem kolēģiem. Es ceru, ka jūs varētu tagad ļoti ātri ar to iepazīstināt arī mūs, jo vakariņas jau arī vairs nav aiz kalniem, kolēģiem vēl ir jādodas uz citu ēku. Lielas paldies! Jūs jau faktiski gandrīz manu darbu paveicāt, jūs jau sniedzāt kopsavilkumu, nav īpaši daudz nekā, ko varētu vēl pieminēt. Šeit pilnībā piekrītu šiem gala apsvērumiem, eh, ko jūs paudāt šais pēdējās piecās minūtēs. Es domāju, ka papildus jūsu minētajiem skaidriem punktiem vēl vairāki runātāji mm, runāja arī par sadarbības projektiem ir tīpaši sadarbības veicināšana starp Eiropas un valstīm un Āzijas valstīm, ASEAN valstīm, tātad attīstītajām un attīstības valstīm. Turklāt parādība, ka klimata pārmaiņu rīcība var piedāvāt arī būtiskas tautsemniecības attīstības iespējas, un tas jāatzīst privātā sektora kontekstā. Es domāju, ka viens no jautājumiem, ko pieminēja draugi no Somijas savukārt, bija tādi, ka viņi runāja par to, cik efektīva ir rīcība oglekļa emisijas samazināšanā, tātad trīs šīs iespējas, trīs opcijas uz tirgiem balstīta emisija aizstāšanas schēma, regulējums un tehnoloģijas. Arī par to vajadzētu vairāk informācijas, īpaši ņemot vērā atbildes, ko saņēmām no attīstības valstīm. Runājam arī par tehnoloģiju lomu, visu neatkārtošu, ko jūs nu pat jau teicāt. Tāpēc eh, domāju, lūk, Tik daudz tad vēl tāds papildus piemetinājums no manas puses ņemot vērā ārkārtīgi svarīgi, lai valstis sadarbotos, ir īpaši arī attiecībā uz okeāniem. Un vēl tāda pēdējā lieta par to man arī lūdza, tāpēc arī saku, es esmu Itālijā opozīcijā, līdz ar to es nevaru paust nekāda veida saistības attiecībā uz zaļā klimata fonda līdzekļu atjaunošanu, kaut gan man to aicināja darīt, bet šis aicinājums bija spēcīgs. Tomēr nevar to darīt, jo nesmu valdībā, pat ja es būtu valdībā, to nevarētu tagad darīt, bet katrā ziņā šo vēsti nodošu arī savai vairākumu partijai valdībā pārstāvjiem, par to runāšu ārlietu komitejā un teikšu, ka tā ir viena no svarīgākajām prioritētēm, jo, protams, ar to ir saistītas iespējas arī tālāk attīstīt, piemēram, uzņēmēju darbību un tam līdzīgi. Paldies par uzmanību. Paldies, saka priekšsādātājs. Nu, tad man palicis tik vien, kā teikt paldies visiem kolēģiem, visiem delegātiem, visiem šīs eh, paneļa diskusijas dalībniekiem. Bez jūsu līdzdalības mēs nebūtu nonākuši pie tik auglīgas viedokļu apmaiņas un debatēm. Gribēju gribēju vēl beigu beigās tikai piemetināt, ka deputāti un reģistrētie nacionālie delegāti tiek laipni lūgti eh, doties ekskursijā uz Eiropas vēstures namu. Šī tūra sāks pulkstens sešos, un tūlīt pēc tam būs vakariņas bufetes stilā, tieši tajā pašā ēkā. Bet tā tad oficiāli ir, bet e, nu, zāles pārziņa jums arī parādīs virzienu, kurp jums doties, kā nonākt līdz vēstures namam, bet tas burtiski ir piecu minūšu gājienu attālumā šeit ārpus parlamenta, faktiski šai pašā kvartālā tā teikt. Un šī atgriezeniskā saites sesija, kā mm, gribu jums atgādināt, notiks rīt. Mēs esam pirmā paneļa diskusijas, tas būs rītdien attiecīgi no 9.30 līdz 10.45 šeit, šajā pašā zālē. Tātad vēlreiz liels paldies un lai jums visiem ļoti patīkams vakars!